Good afternoon, ladies and gentlemen. The colleagues from the national... Dāmas un kungi, kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Dāmas un kungi, vēlos jūs sveikt. Jūs eh, mūsu sanāksmē. Mēs esam divus gadus tā teikt, gatavojušies šai sanāksmēji. Pirmajā mēģinājumā no valstu parlamentiem nebija neviens pats pieteikums. Uh, bija tikai valdību pārstāvi. Tāpēc šoreiz tik tiešām ir labi, ka jūs esat ieradušies. Mums ir pārstāvi no 11 eh, dalību valstu parlamentiem. Tā skaitā četri komiteju priekšsēdētāji - Itālija, Grieķija, Portugāla, Spānija, Zviedrija, Somija, Latvija, eh, Horvātija, Slovākija, Vācija un Beļģija. Esat sveicināti! kolēģis no Igaunijas ar, ir atteicis, jo ir krīze valdībā, un poļu kolēģis arī ir apslimis. Savādāk mums būtu lielāks dalību valstu pārstāvu skaits. Mums prieks, ka īrijas, Kipras, Maltas, Nīderlandes un Slovenijas pastāvīgo pārstāvniecību eh, pārstāvi ir šeit. Mums viedokļu apmaiņa ar valstu parlamentiem ir ļoti svarīga jo mēs eh, nodarbojamies ar 80% eh, budžeta, kas ir kopīgi, ir dalītā pārvaldībā. Tāpēc mums ir daudz kas sakāms par šo tēmatu, bet arī jums, protams, eh, tādēļ vēlējāmies gan uzklausīt jūs, gan arī nodot savu sakāmo valstu parlamentiem. Paldies, kas esat ieradušies. Vēlos jūs sveikt arī Lazaro kungu no revīzijas palātas kas ir atbildīgs par apliecinājumu deklarāciju, kur tiek noteikts kļūdas līmenis dalību valstīs, un eh, viņš arī izteiks vēlāk savu uzrunu. Sveicam arī referentu ar komisijas budžeta izpēgildi 2015. gadam, tas ir Celerkungs no Vācijas. Vēlos arī informēt, ka uh, mums jautājums par to, kā tiek tērēt līdzekļi, ir ļoti aktuāls jautājums. Tas nav kaut kāds jautājums, kur eh, ķeksīts tikai tiek ielikts, kas tikai eh, pieņem kā paši par sevi saprotam, ka līdzekļi ir iztērēti, nekas nav maināms. Nē, mēs vēlamies uh, mācīties no līdzekļu tērēšanas tendencēm iepriekšējā gadā Tāpēc arī sveicu no Eiropas komisijas ģenerāldirektoru vietnieku Ramēgele kungu, Mārtiņu kungu no reģionālo lietu ģenerāldirektorāta. Un mums ir prieks, ka jūs visi esat ieradušies. Tāpēc arī vēlos likt punktu savai uzrunai un dot vārdu referentam par 2015. Eh, budžeta gadu. Vēlos jums norādīt, ka jūs priekšā ir veidlapas, lai pieteiktos uzstāties. Ja jūs vēlaties uzstāties, lūdzu aizpildiet tās un nododiet mums, lai es varētu jums arī dot iespēju uzstāties. Un šobrīd vārds referentam Celerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lāzaro kungs, dargie kolēģi un kolēģis no nacionālajiem un reģionālajiem parlamentiem un valdībām. Arī uh, es īpaši vēlos pateikties jums par to, ka esat ieradušies, jo es domāju, ka sadarbība starp Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu un reģionālo parlamentu deputātiem ir ļoti nozīmīgi. Mēs atbalstam arī reģionālo politiku. Sadarbība kļūst aizvien nozīmīgāka lai formulētu mērķus, lai tos sasniegtu. Mēs pat labam esam tādā ļoti nozīmīgā Eiropas Savienības uh, fāzē, darbības fāzē. Ja mēs paraugamies uz uh, finanšu notikumiem, tad uh, runa nav tikai par budžeta pieņemšanu 2015. gadam. 2015. bija īpašs gads, jo tas uh, ir otrais uh, veicināšanas perioda gads, un no otras puses tas ir pirmais gads, kurā pilnu atbildību nes komisija, kas tagad strādā. Tas 2014. gadā vēl tas tā nebija. Budžeta pieņemšana uh, sakrīt ar sākotnējo diskusiju par daudzgadu finanšu plānu vidustermiņa pārskatu un 2017. gada budžeta sagatavošanas darbiem. Mēs sākam ar uh, to, ka paraugamies uz bilanci, kāda būs uh, veicināšanas instrumentu nākotne Eiropas Savienības ietvaros. Eiropas uh, budžets ļoti lielā apmērā tiek finansēts no dalību valstu iemaksām, kas no saviem budžetiem tos līdzekļus uh, iemaksā, ko ir samaksājuši nodokļu maksātāji. To pielietošana ir uh, gan nacionālā, gan reģionālā, lī, reģionālā līmenī izpildvaras rokās, un parasti uh, tas nav nacionālo uh, vai arī reģionālo budžetu jautājums, lai arī, man liekas, nu, lai citā tāda ļoti um, pazīstamu uh, vācu politiķu. Viņš teica, mēs visi esam vienā laivā. 80% no uh, iemaksām atgriežas dalību valstī, tās uh, līdzekļi tiek izmantoti lauksamniecības politikai, pētniecībai, tās ietver programmas un īpaši arī kohēzijas un struktūra fondu ietveros līdzekļi tiek izmantoti. Tas, ka līdzekļi tiek izmantoti budžeta direktīvām atbilstoši un ka noteikumi tiek ievērot tādi, kādi nosprausti, tas ir ļoti nozīmīgi, taču arī aizvien nozīmīgāks ir jautājums, vai mēs sasniedzam tos mērķus, ko esam kopā šeit nosprauduši Eiropas Savienībā, izmantojot tos līdzekļus, kāda ir mūsu rīcībā. Tādēļ ir vēl paredzētas diskusijas šai kontekstā. Mēs um, dzirdam, ka mērķu sasniegšana ir sarežģīta, jo birokrātija ir daudzveidīga un daudz pakāpju. Eiropas līmenī nacionālās valstis uh, atkal ir uh, noteikušas savus uh, noteikumus, un tur, kur reģioni ir ļoti spēcīgi, tad tur vēl ir reģionālo pārvāržu uh, noteikumi. Līdz ar to tie, kas uh, ir. Uh, īstenošanas, jeb implementēšanas procesā tie saskars uh, uh, ar dažādu problēmu loku, lai uh, veiksmīgi strādātu. Bet tajā pašā laikā, ja mēs vēlamies uh, kontroli veikt, un tas ir tas, ko arī mūsu komiteja vēlas, mēs esam atkarīgi no tā, ko dalība valstis kā datus zināšanām, pārbaudēm, secinājumiem mums uh, piešķirība mums uh, paziņo, līdz ar to mūsu iespējas ir um, uh, nedaudz ierobežotas. Tādēļ esam tiešām ļoti interesēti sadarbībā, pat plašākā sadarbībā nekā tas bija pagātnē, jo es domāju, ka uh, šeit ir uh, vienota mūsu uh, šī uh, intereses loka jo tie, kas strādā nacionālā līmenī un reģionālā līmenī, mēs esam tiešām ieinteresēti kopējā sadarbībā. Esmu ļoti iepriecināts eh, par diskusiju, eh, kāda noritēs trīs eh, darba grupās mēs redzēsim tieši uh, arī to, kā risinās lietas uh, jūsu skatījumā, un tas būs nozīmīgi ne tikai novērtējot 2015. gada budžetu, bet arī uh, nozīmīgi attiecībā uz to, kā mums būtu jāturpina strādāt. Un tāpat arī, kā Eiropas budžets ir piešķīris līdzekļus un kā tie ir izmantoti kādu mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies, un līdz ar to arī uh, pirmais runātājs Lāzaras kungs uh, Eiropas revīzijas palātots. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Celer kungs, 2015. gada budžeta izpildes referents, godātie Nacionālo parlamentu deputāti, Sākšu vispirms ar pateicību priekšsēdētāju un kontu komitejai par to, ka revīzijas palāta tika uzaicināta piedalīties šajā starpparlamentārajā sanāksmē. Man personīgi vienmēr ir gods piedalīties kontu komitejas apspriedēs, un šajā gadījumā vēl klātesot augsti godājumiem viesiem, pārstāvjiem no dalību valstu parlamentiem un citām iestādēm. Tā kā šī ir pirmā darba sesija no trijām, un es uzstāšos visās trīs, tad sākšu ar pavisam īsu ievadu par Eiropas revīzijas palātu. Tā ir eh, ārējais revidents Eiropas Savienībai attiecībā uz Eiropas Savienības finansējumu. Mēs nepieņemam tiesas lēmumus par budžeta jautājumiem, bet palīdzam Eiropas Savienībai eh, darboties labāk, sniedzot saulaicīgus atzinumus. Mēs palīdzam parlamentam un padomēji izpildīt eh, kontroles pilnvaras attiecībā uz budžeta izpildi. Viens no ziņojumiem ir igadējais eh, ziņojums par Eiropas Savienības kontiem, par to, cik legāli un attaisnojami ir tajās eh, iekļautie darījumi. Pārstāv piekto kameru, kas darbojās ar eh, administratīviem jautājumiem un eh, esam atbildīgi par igadējiem ziņojumiem. Tātad mēs izskatām, kā Eiropas Savienība sadarbojas ar Nacionālo administrāciju. Uh, Mēs paskatīsimies arī atpakaļ laikā, jau ilgtermiņā mērķus, ko revīzijas palāta ir noteikusi. Un ka šajā laika periodā revīzijas palātai ir jāstrādā pie tā, lai iztērētie līdzekļi būtu efektīvāk tērēti un iegūtu pārliecību par to iztērētumu. Iztērēt 2016. gada budžets bija plānots 143 eh, miljārdi eiro apmērā. Tas ir eh, trešais gads no septiņu gadu plānošanas eh, perioda 2014-2020 gadām. Tas ir sadalīts dažādos izdevumu sadaļās saskaņā ar daudzgadu finanšu schēmu. Dalību valsts ir iesaistīts liela daļā Eiropas Savienības budžetā. Pirmkārt, jau dalību valstis e, ievāc lielāko daļu no Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem. Revizijas palāta atskaitās par ieņēmumiem savā ikgadējā ziņojumā un sagatavo atsevišķu ziņojumu. Piemēram, mūsu ziņojumā par uh, kopējo nacionālo, uh, bruto nacionālajiem ieņēmumiem um, veicam arī pārbaudu par to, kā notiek cīņa ar krāpniecību un konstatējam, ka ir jāuzlabo darbību šajā jomā. Dalībvalstu iestādes atlasē projektus investīcijām, eh, lai uzlabotu cīņu ar bezdarbu. Tāpat tiek pārbaudīts maksājuma prasības un tiek veikt maksājumu. Šis darbs aizņem aptuveni 80% no iztērētajiem līdzekļiem. Kaut arī eh, galu galā atbildīgi ir Eiropas komisija saskaņā ar 317. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tur ir arī teikts, ka dal, eh, budžets ir jāizteno saskaņojā ar dalību valstīm un pie tam tādā veidā, lai tas būtu efektīvs un ekonomisks, lai būtu uh, efektīvi izmaksu ziņā tērēt līdzekļu un sasniegta pievienotā vērtība. Tāda mūsu ilgtermiņa mērķi ir tuvu tam, lai tiktu izpildīti. Savā atzinumā mēs eh, arī norādījām, kā labāk kontrolēt šos izdevumus. Un to arī apspriedīsim šajā sesijā un arī nākamajās. Eh, šeit kopsavilkumā varētu teikt tā, ka eh, izdevumus te, eh, veids un pārbauda caurskatāmā veidā. Eiropas Savienības noteikumiem jābūt skaidriem un vienkāršiem, tiem ir jāsasniedz vēlamā ietekme un ir jāizvairās no nevajadzīga administratīvā sloga. To pārbauda neatkarīgi revidenti, kas eh, balsta savu darbu uz eh, nejauši izvēlēta parauga pārbaudēm Un e, tas ļauj identificēt problēmas jau agrīnā stadijā. Tāda ir mūsu pieeja, ja varam sniegt atzinumu tad, kad visi nosacījumi ir izpildīti. Neseno notikumu attīstību esam izvērtē, izmantojuši, e, piemēram, e, vienotā maksājuma, vienotā platība maksājuma jautājumā, zaļošanas pasākumos, kopējā lauksancības politikā Esam snieguši arī neatkarīgi uh, revidenta atzinumu šajā procesā. Parlamentārā kontrole ir ļoti svarīga, kas ir nepieciešams, lai eh, budžets būtu pakļauts nepieciešamai uzraudzībai. Eiropas parlamentam šajā procesā ir svarīga loma. Konta komiteja ir būtisks procesa dalībnieks, jo sagatavo ziņojumu balsošanai plenārsesijā. Bet, kā jau sacīju iepriekš, būtiska daļa no uh, Eiropas Savienības budžeta tēriņiem ap 80% tiek veikts eh, dalību valstīs. Izpildvarai dalību valstīs ir īpaša loma Eiropas Savienības budžeta izpildēji. Ekofin sagatavo ieteikumus parlamentam par budžeta izpildes apstiprināšanu. Un līdz ar to nacionālajiem parlamentiem ir divējāda loma. Viņiem pirmkārt ir eh, pāraudzība par savas valsts valdības darbu un eh, atbildība par lēmumiem, piemēram, par uh, līdzfinansēšanu kohēzijas projektiem vai eh, attiecībā uz maksājumiem lauksaimniecībā. Mani kolēģi revizijas palātā palīdzēs gan Eiropas parlamentam, gan Nacionālajam parlamentam īstenot eh, pārbaudas funkcijas. Mūsu ikgadējais ziņojums sniedz atzinumu, kā jau es norādīju, par situāciju Eiropas Savienības kontos un par iespējamiem pārkāpumiem šai procesā. kohēzijas projekta sasniegtā ietekmi, iegūmu attiecībā pret iztērētiem līdzekļiem, un tas kopē, ļauj iegūt kopainu par Eiropas Savienības budžeta izdevumiem. Paldies! Jā, vielen herzlichen Dank! Jā, sirsnīgs paldies, un uh, turpināsim runātāju uh, sarakstu. Lauksaimniecības uh, komitejas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta kungs godājumie komitejas deputāti, Lazarūkungs. Es varu tikai pievienoties tām, ko tikko teica Lazarūkungs. Es uh, ļoti apsveicu šo iespēju apmainīties ar viedokļiem starp gandrīz visiem līmeņiem, kas ir iesaistīti Eiropas uh, Savienības mm, budžetā veidošanā. Šeit mums ir iespēja paskatīties kur ir problēmas un kur mēs varētu rast risinājumus. Kā jau tika norādīts, mēs visi esam vienā laivā, un mums visiem ir jādod savus ieguldījums eh, šo problēmu risināšanā. Protams, ka tas viss ir jādara konstruktīvā veidā. Tagad atgriezīšos pie savas mm, prezentācijas nosaukuma. Uzticēšanās un kontrola bieži vien tiek minētas vienā teikumā. Mēs uzskatām, ka abas šīs lietas ir vajadzīgas. Un saskaņā ar Wikipēdiju mēs varam teikt, ka viena puse pilnībā paļaujas uz otras puses darbībām. Protams, ka pastāv arī nenoteiktība un pastāv arī risks, ka uh, otra puse varētu nerīkoties tā, kā ir vēlams. Uh, Protams, ka pastāv cieša saiknes starp uzticēšanos un kontroli. Varētu teikt, ka kontrole ir uzticēšanās pamats, bet cik daudz kontrols ir vajadzīgs, lai izveidot uzticēšanos un cik lielu uzticēšanos mēs gribam radīt? Es eh, gribētu ņemt vērā šos jēdzienus, pārskatot arī GLP un kopīgo pārvaldību. Tātad Šeit ir jāņem vērā arī tas, ka mm, mēs esam atbildīgi par ļoti nozīmīgu Eiropas Savienības budžeta daļu. Tātad, ja runa par nacionālo KLP menedžmentu un kontroli, tad mums ir jāskatās uz uh, kļūdas, uz pieļāmo kļūdu, ko ir noteikusi a, uh, revīzijas palāta. Piemēram, 2015. gadam šī a, uh, pieļāmā kļūda ir 2,9%. Tas ir mazliet virs mm, materiālo kļūdu. Tas nozīmē, ka mums ir uh, iespēja pārskatīt uh, šos izdevumus. Uh, attiecībā uz pirmo pīlāru tie ir 2,2% un tas jau ir gandrīz materiālās kļūdas līmenis, kamēr uh, otrais pīlārs ir sasniedzis 5,3%. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi būtiski uzlabojumi. Tomēr uh, Ja mēs e, paskatāmies uz šīm atsevišķajām maksājošajām aģentūrām, tad e, situācija ir daudz atšķirīgāka. Piemēram, uz e, agrī ģenerāla direktorāta ziņām, ja mēs paskatāmies, kas šeit notiek. Šeit mēs redzam, ka uh, ir uh, veiktas rezerves 24 uh, maksājošajām aģentūrām, tāpēc, ka tās ir noteiktas virs 2%, un šeit nevarēja atrast nekādus uh, mīkstināšanas faktorus. Tas nozīmē, ka 48 maksājošās aģentūras uh, mm, bija zem šīs materiālās kļūdas līmeņa. Agrī ģenerāldirektorāts varēja nonākt pie šī izvērtējuma tikai tāpēc, ka tas pats veids e, audita darbības un izmanto arī citus revīzijas avotus, piemēram, revīzijas palātu un arī dalībvalstu certifikācijas iestādes. Tas parāda, ka mēs varam sniegt pārliecību un varam balstīties arī uz finanšu regulām, bet to mēs uh, nevaram izdarīt, ja netiek veikts revīzijas darbs. Attiecībā uz kontrolas datu uzticamību, ko mēs saņemam no uh, maksājumu aģentūrām, mēs uzskatām, ka nav nekāda iemesla uzskatīt, ka dalībvalstis mums sniegtu nepareizu vai krāpniecisku informāciju. Mēs redzam, ka šīs kontrolas, ko veica maksājošās aģentūras, ļoti daudzos gadījumos neatrod visas kļūdas vai neatbilstības, kas uh, pastāv. Tieši tāpēc agrī ģenerāla direktorāts aprēķinot uh, kļūdu, uh, eh, pieļēmās kļūdas, ņem vērā dalībvalstu iesniegtos datus un izmanto arī visu pieejamo revīzijas informāciju. Jo vairāk tiek sniegti atzinumi par maksājuma aģentūrām no šīm iestādēm, uh, jo labāk komisija varēs izmantot šos atzinumus mm, veicot savu revīzijas darbu. Un šeit es varu uzsvērt to, ka mums ir tieši tādas pašas intereses kā revīzijas palātai. Mēs vēlamies pieņemt šādu vienotu revīzijas pieeju ātrāk vai vēlāk. Kontrole un arī mm, revīzijas izdarītais spiediens uz saņēmējiem un maksājuma aģentūrām bieži tiek kritizēta, jo it kā esot pārāk mm, augsta, pārāk smagā un radot uh, administratīvu slogu. Tāpat arī uh, tiekot lieki izmantoti kalpē resursi. Mums ir jāsaprot, ka mēs vēršamies uz diviem atšķirīgiem fenomeniem. Pirmām kārtām mums ir jādomā par politikas sarešķītību. Un uh, tas attiecas uz ļoti daudzām kāpē daļām, jo īpaši uz otro pīlāru. Otrakārt, E, ir pārāk e, smagi kontrols noteikumi saņēmēju līmenī, un it kā esot e, arī pārāk daudz un intensīvu revīziju pār maksājumu aģentūru veiktiem maksājumiem. Kādā veidā mēs varētu atvieglot šo administratīvo slogu, bet vienlaicīgi arī nodrošināt zemes pieļēmās kļūdas un arī labu uh, izmantošanu dalībvalstīs. Ņemot vērā šos piemērus, es gribētu jums pastāstīt, kā mēs esam rīkojušies, un es gribētu runāt par četriem galvenajiem faktoriem, kas mm, ir revīzijas darba pamatā. Es domāju, ka visi piekrīt, ka kontrolas sarežģītība attaino šo pasākumu sarežģītību. Tas nozīmē, ka ja mēs samazināsim uh, kontrolas un revīzijas, tad mums vajadzēs arī uh, vienkāršot kalpē, tātad ir vajadzīga vienkāršošana. Komisārs Hogans iet pa šo ceļu jau no savu mandātu sākuma. Viņš ir ieviesis veselu virkni dažādu vienkāršošanas pasākumu komisijas līmeņa regulās. Viņš arī modernizē KLP pamata aktu līmenī. Tātad te ir runa par omnibusa pakotni, kā arī par nākamo uh, daudzgad finanšu plānu. Šeit ir ļoti daudz ambīciju, jo pieredze rāda, ka likumdošanas un uh, politisko lēmumu pieņemšanas procesi uh, nav tie uh, vieglākie, kurus vienkāršot. Tāpat arī mums ir jāskatās uz vēlamo atbilstības līmeni, kas pašlaik ir noteikts 98% apjomā. Ir skaidrs, ka mēģinājums panākt šādu atbilstību pieprasa um, ļoti spēcīgas kontrolas uz vietas un arī visaptošas revīzijas darbības, ko veids komisija. Tas jau īpaši attiecas uz otro pīlāru, kur ir uh, relatīvi augsts kļūdas līmenis. Mēs varētu šeit runāt par labāk um, pielāgotiem sliekšņiem, tātad sliekšņi, kas būtu speciāli paredzēti konkrētajām darbībām, bet uh, Eh, mums ir jāņem vērā, ka šie kļūdas līmeņi ir atkarīgi arī no komisijas darbības un arī no konkrētās politikas jomas. 2015. gada komisijas ziņojumā norādīts, ka lauksaimniecības jomā uh, aplēstais slēgšanas līmenis vēl ir viena no materiāls pēc uh, m, ieviestajām finanšu korekcijām. Ņemot vērā šos mehānismus dalību valstu līmenī, uh, kur vien ir iespējams vajadzētu izmantot modernās tehnoloģijas un IT risinājumus. Integrēta administrācijas un kontrolas sistēma IAKS, kas balstās uz uh, identifikāciju sistēmām, nodrošina dažādas aplikācijas uh, attālinātā veidā, nevā, nav vajadzīgas mm, fiziskas kontrolas uz vietas, un tas ir ļoti labs piemērs tam, kā moderno tehnoloģiju izmantošana uh, var atvieglot dzīvi visiem, un tāpat var arī samazināt kļūdas līmeni maksājumos. Visās KLP jomās mums vajadzētu mācīties no IEKS pieredzes. Eh, Pieteikuma līmenī tiek izmantota jau publiski pieejama informācija, tas attiecas eh, uz lauksaimnieku, un tāpat arī tiek nodrošināta uh, Eh, pieteikumu iepriekšējā atlasē, lai izslēgtu uh, tālākas kļūdas. Tāpat arī es gribētu runāt par uh, to, cik svarīgi ir uz riskiem balstīta kontrola un revīzija. Uh, risku analīzes obligāta izmantošana mm, kontroļu uz vietas veikšanā ļauj mums eh, samazināt eh, kļūdas līmeni no 5 līdz 3 vai pat 1 procentam, ja šīs kontrolas sistēmas darbojas pietiekami labi. Līdz šim sešas maksājuma aģentūras izmanto šo iespēju. Nākotnē šo iespēju varētu paplašināt arī uz citām atbalsta programmām, ja uh, viedokļi par uh, pārbaudēm uh, patiešām parādīs, ka šīs nacionālās sistēmas ir pietiekami uzticamas. Tad um, agrī ģenerāldirektorāts varētu arī pārveidot savas aktivitātes un vairāk pievērsties eh, tieši um, eh, riskantākajām maksājuma aģentūrām. Tas ļautu mums nonākt pie šī vienotā revīzijas principa. Tad mūsu revīzijas būtu daudz efektīvākas un mētiecīgākas. Noslēgumā gribētu jums īsi pastāstīt Eh, par sākotnējiem secinājumiem, kas ļauta mums vienkāršot eh, tiesisko ietveru lauku attīstībā pēc 2020. gada. Balstoties uz tādu pieeju, kas ir vērsta uz rezultātiem, mums vajadzētu eh, vienoties par mērķiem jau sākumā, domāt par rezultātiem jau pašo, pašā, pašos pirmsākumos. Tas nozīmē, ka dalībvalstis varētu turpināt darboties, balstoties uz ex ante kondicionalitāti, un tāpat arī varētu programmēt savas turpmākās darbības, nosakot uz Eiropas Savienību vērstas jomas un prioritātes. Tas nozīmē, kā mēs varētu samazināt kļūdas saņēmēju līmenī un varētu nodrošināt arī saprātīgu finanšu pārvaldību un atbilstošus procesus. Protams, uz atbilstību balstīti Eiropas Savienības noteikumi vēl ar vienu būtu vajadzīgi. Mums vajadzētu ņemt vērā dažādus lauku attīstības aspektus, piemēram, agrī vīdes pasākumus, vai arī teritorijas ar dažādiem um, geogrāfiskas dabas ierobežojumiem. Balstoties uz šādus rezultātiem vērstu sistēmu, mēs varētu likt uzsvaru uz divām jomām. Tātad mēs varētu sasniegt rezultātus un varētu piemērot Eiropas Savienības noteikumus. Uh, Eh, ja runa par tiesiski saistošiem nosacījumiem saņēmēju līmenī, vajadzētu paskatīties, vai šo rezultātu sasniegšanu nevajadzētu vērtēt tikai dalību valstu vai reģionālā līmenī. Komisija līdz ar to balstītos tikai uz revīzijām, kas ir vērstas uz rezultātiem, un skatītos uz to, cik efektīvi tiek uh, ieviestas programmas dalību valstu līmenī, un varētu arī vienkāršot tiesisko uh, ietvaru un domāt par eksāntē kondicionalitāti. Tātad eh, KLP eh, vēršana uz rezultātiem, protams, ir viens no mūsu mērķiem periodam pēc 2020. gada. Tas ļautu mums samazināt kontroļu slogus saņēmēju līmenī un arī maksām aģentūrās. Tomēr arī šādā uz rezultātiem vērstā sistēmā eh, vienkāršošanas apjomi uh, atbilst, atbildīs uh, arī tam, ko mēs sagaidām no ārējām kontrolēm eh, no Eiropas komisijas puses. Tas nozīmē, ka mēs līdz ar to varēsim arī uzlabot uh, uzticēšanos darbam, kas tiek veikts dalību valstīs attiecībā uz īstenošanu. Jā, paldies un uh, turpināsim. Šmita kungs. Uh, Saksijas lauksaimniecības un ekonomikas ministras. Turpināšu arī jūs teikto uzticība laba, taču kontrole labāka. Lauku vidas attīstībā Saksija kļūdas faktors ir 7,6% un 4,4% ir šis patiesais punkts. Un līdz ar to tas ir ļoti nozīmīgi. Tātad, cik uh, pamatot ir dati, ko dalībvalsts um, sniedz Briselē, šis jautājums ir uh, absolūti nepieciešams tikai šādā veidā, paļaujoties uz mums um, dotiem um, datiem, mēs uh, varēsim tikai tā tiešām uh, paļauties un turpināt darbu. Paldies! Ministra kungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze, uh, paldies, Greslas kundze, cienītie dalību valstu parlamentu deputāti, cienītie komisijas pārstāvji, cienītās dāmas, godātie kungi, paldies, paldies arī no manas puses par to, ka ir šāda iespēja runāt par to, kādi ir mūsu priekšstati par lauksaimniecības programmu veicināšanu pēc 2020. gada. Visur mēs runājam par vienkāršošanu, un iepriekšējā reforma kontekstā tas arī tieši tāpat bija. Tādēļ mēs esam izvēlējušies citu pieeju, un um, sākotnēji varbūt no pāris uh, vārdus uh, pastāstīšu par uh, Saksijas federālo valsti. Mēs esam viena no jaunajām federālajām valstīm, un jūs jau teicāt, mēs ļoti um, plaši esam izmantojuši 25 gados Eiropas veicināšanas uh, līdzekļus, un bez šī Eiropas Savienības atbalsta saksijas attīstību pēdējo divu gadu desmitu laikā nebūtu bijusi tik veiksmīga. Mēs zinām, cik nozīmīga Eiropa ir mums, cik nozīmīga Eiropa ir reģioniem, kam vēl jāattīstās tajās dalībvalstīs, kas ir iestājušās uh, vēlāk, un tādēļ ārkārtīgi nozīmīgi ir mūsu skatījumā uh, atrast tādas uh, procedūras, kas ir īstenojamas dalībvalstīm. Un sākotnēji mēs uzdevām jautājumus. Ja pirms katras reformas un reformas laikā mēs runājam par vienkāršošanu, kādēļ tad ir tik sarežģīti tās uh, sasniegt kā mērķis? Es domāju, ka viens no mērķiem ir tāds, ka ja tikai par detaļām sistēmā uh, runā, tad. Uh, Daļai vienkāršošana ir iespējama, bet tā kā viss šīs sistēmas un uh, sadaļas ir saistītas, tad drīzāk varētu būt tā, ka ir iespējama tāda drīzāk sarežģīta situācijas attīstība. Un mūsu mērķis būtu drīzāk tāda vispārēja ietvaras, nevis tik ļoti detalizēta. Un tad mēs, protams, arī pievēršamies uh, saturiskām diskusijām par virzieniem, kādi būtu jāattīsta, cik daudz lauku videi, cik investīcijām, cik dabas aizsardzībai un cik citām jomām. Es domāju, ka šeit pretrunas ir tās plašākās un tādēļ mēs a, esam a, mūsu priekšlikumu a, atdalījuši no saturiskā, un tagad runājam tikai par administratīvo jautājumu, neraugoties uz to, cik tieši procenti tiek veltīti lauksaimniecībai, dabas aizsardzībai un tā tālāk. Es domāju, ka šis ir ceļš, kā rast tādu plašāku uh, atzīšanas līmeni. Iepriekšēji runātāji jau pievērsās uh, šim jautājumam par uh, koriģēšanas iespējām, par efektīvu līdzekļu izmantošanu. Nu, jāsaka, mums ir nepieciešams tāds ietvars, uh, kas dalību valstīs ir īstenojams un arī ir uh, ievērojams. Nu, nedrīkst būt uh, tā, ka krāpšana netiek sankcionēta, par to nemaz nav uh, pat runa. Mēs gribam vienkārši atdalīšanu, ja ir kāda kļūda uh, procesā vai uh, ja ir krāpšanas gadījums apzināts. Eiropas akceptēšana un uzticēšanās šajā pasaulē, kas nu, tagad uh, ir tik ļoti mainījusies, ir uh, ļoti nozīmīga. Un es domāju, ka tas viss uh, liek mūsu centienus apvienot. Mēs esam analizējuši noteikumu uh, kopumu. Mēs viņu nosaucām par noteikumu džungļiem. 94. gadā sākās viss ar 80 uh, lapu regulu un programma arī 80 lapas, 5 regulas ik pa 30 pusēm. Pat labam tās ir aptuveni 1000 lapas un 24 regulas un arī ārkārtīgi daudz uh, paskaidroju šo tekstu. Es domāju, tas jau vien norāda uz to, ka ir šeit ir problēma. Jo ja viss tiek ievērots, tad kontrolējot tieši šo likumdošanas aktu, tad nu, procedūras kļūdas jau ir iepriekš ieprogrammētas. Ja tik ļoti specializēta šī administrācija, nu, tad tiešām mm, ir iespējams kļūdas un dalībvalsts un reģioni var pieļaut kļūdas. vai arī ievērot, nospraužot tādus mērķus, kas um, drīzāk tos būtu grūti uh, sasniegt. Būtiski ir, lai mērķis tiktu sasniegts, un manā uh, skatījumā vai nu. Uh, Tas uh, tā afiša, kas ir izkārta vai paziņojums par uh, šo noteikumu ir 2 cm lielāks vai mazāks, tā vienkārši ir labojama uh, kļūda, nevis uh, saturiska. Tik runāts arī par kontrols sistēmām. Starplaikā ir tāda kontrols sistēma, kurā uh, saksijas kontekstā 12 institūcijas kontrolē un bieži vien un to pašu līdz ar to ir jāatgriežas pie viena audita, pie skaidriem notikum, noteikumiem, kas ir atbildīgs par kuru kontroli jo uh, patēriņš, kāds ar to ir saistīts, ir ļoti liels. Uh, Bādens Virtenbergs uh, revizijas palāta pēdējā uh, pārbaužu uh, periodā konstatēja, ka Bādenē uh, 100 uh, eiro ir izlietot, lai 300 uh, eiro veicināšanas līdzekļus administrētu. Un piekritīsim, ka nu, tas nav labs rezultāts. Un gandrīz 2000 uh, eiro uh, tika uh, iztērēta, lai atklātu kļūdu 23 eiro apmērā. Un tas, tad nu, es domāju, ka tā tomēr ir ļoti liela kļūda. Arī Saksijā mēs varētu šādus pies, piemērus nosaukt. Nu, piemēram, uh, 3500 eiro formas uh, veicināšanas. Uh, Uh, kļūda noved pie tā, ka 860 tūkstoši uh, veicināšanas summa bija apdraudēta. Un līdz ar to es domāju, ka sākumā jāraugās uh, uz ceļu un uh, arī tad uz mērķi. Ja, mm, piemēram, pieprasītāji nav droši par to, ka mm, darbība būs veiksmīga, tad viņi atsakās pat iesniegt uh, pieteikumus. Mūsu pieredze ir tāda, ka uh, pēc pieteikuma iesniegšanas dažkārt tiek pārdomāts nevis par to, kādu mērķi grib sasniegt, bet kas būtu vienkāršāk sasniedzams. Un nākamajā periodā vienkārši ir jābūt savādākai šai attīstībai. Un tad arī mēs domājam, ka uh, ir jābūt uh, sistēmai, kur uh, var uh, kļūdu labāk labot. Nu, uh, Tagad paraudzīsimies vēlreiz uz uh, slaidnīti no šīs sistēmas. Jūs jau redzējāt reiz šo attēlu. Mēs domājam, ka nepieciešama ļoti um, stipra vienkāršošana. Mēs vēlamies uh, administratīvo vienkāršošanu, mazāk uh, centrālu noteikumu, skaidri saistoši noteikumi, nekādas vadlīnijas, bet ja vadlīnijas, tad kā procesa apraksts, nevis kā juridiski noteikumi. Un kontrolēm jābūt atbilstošām arī. Par to runāja iepriekšējie runātāji, par kontrolas nepieciešamību un skaidrību. Tāpat arī uzticības jautājums. Jā, protams, uzticība ir nepieciešama uh, kontrolas sistēmā. Taču uh, arī jābūt skaidram auditam, certifikātiem, ja ir kļūdas konstatēts, ja kontrola, kontrolas rezultātē konstatē kļūdas, tad e, ir jākontrolē vairāk un tad arī jābūt sankcijām. Par to esam uh, tiešām vienoti. Priekšsētais kundze, jūs vinējāt uh, e, piemēru uh, saksī 2,7% kā kļūdu uh, um, paziņoja, un Eiropas komisija konstatēja, ka ir 4,4%, un arī šeit nav uh, atšķirības, vai tā ir bijusi krāpšana vai vienkārši procedūras kļūdas. Arī šeit vajadzētu būt skaidrai uh, atšķirībai. Tādēļ mūsu pieeja ir tāda. Tiesiskā ietvara noskaidrošana mērķorientēta darbība, nevis procesa nozīmīgums. Tātad vienkārši skaidrs audits, tas ir nepieciešams, un tas ir nepieciešams nākošajā ES veicināšanas periodā. Mūsu skatījumā ir nozīmīgi, lai kontrols atklātu krāpniecību, bet uh, ir jābūt uh, arī veidam, kā atjaunot uzticību un atjaunot uh, uh visu šī perioda uh, pieņemšanu un akceptēšanu. Tādēļ mēs uh, esam daudzām dalībvalstīm rakstījuši uh, vēstules, uh, lai diskutētu par šiem procesiem. Reakcija ir bijusi ļoti veiksmīga, nu, taču nevar būt tā, ka tie reģioni, kas uh, viss vairāk ir atkarīgi no šīs veicināšanas un varētu vislabāk gūt labim, labumu no tā, tos neīsteno. Mums ir nepieciešams tiešām jauns a, starts, jauns sākums a, šai darbībai. Paldies! Un paldies par to, ka uzklausījāt mūs. Priekšsētāji, paldies! Paldies par jūsu priekšlikumiem! Paldies! Uh, par ierosmēm. Uh, Igaunijas dalībnieks neieradīsies, jo ir pieteicies, ka ir, ir, ir, viņš kavējas Igaunijā un nevar pie mums viesoties. Tagad no Portugāles uzstāsies Pereiro kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ar prieku prezentēšu jums Portugāles parlamenta viedokli šajā jautājumā. Mēs e, cenšamies nonākt pie tādas Eiropas, kas vairāk ņem vērā iedzīvotāju intereses un uzlabot komunikācijas starp e, iestādēm. Portugāles gadījumā šeit ir runa eh, ne tikai par Eiropas Savienības fondu eh, izmantošanu, bet konkrētāk tieši par kopsēlu lauksaimniecības politiku. Portugāla ir viena no tām dalību valstīm, kas vismazāk saņem no KLP atbalstu. Eh, tas ir pirmajā pīlārā. Tomēr viss, protams, ir atkarīgs no tā, kā tie, kāda metodika tiek izmantot aprēķinos. Eh, finanšu izteiksmē eh, Portugāla ir guvusi atbalstu, finanšu plūsmas ir novirzīts Portugālei, un tas ir radījis iegūmus ražošanā, mārketingā. Mums rodas iespējas, E, ka šobrīd situācija tāda, ka bez šī finanšu atbalsta e, mums nebūtu tik plaukstoša lauksainicības nozara, kā tā ir šobrīd. Portugāls valdībai būtu grūti e, aizstāt šo palīdzību ar līdzvērtīgu. Protams, ir arī problēma saistībā ar fondu apgūšanu. Viena problēma ir komunikācijas problēmas vai komunikācijas trūkums pat, eh, vai eh, pat elastības trūkums eh, komunikācijās ar dalību valsti un komisiju. Piemērs 2008. gadā bija konstatēti vairāk noteikumu pārkāpumi, bet tas bija saistīts ar kontrolas sistēmas nepilnībām manuprāt, ir daudz precīzāk formulēt, kas ir neatbilstoši tēriņi. Un ir jāuzlabo uh, revīzijas sistēmas. Dažkārt vienkārši pietrūkst skaidrības attiecībā uz uh, atbildīgo iestāžu pilnvarām. Portugāles iestādes 2013. gadā saņēma pieprasījumu atgūt līdzekļus, kas ir izmaksāti laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam lauksaimniekiem Portugālē. Tur bija runa par 3,6%, par kuriem tika pārsniegts atļautais līmenis neskaroties uz eh, to, ka ir ļoti stingri noteikumi, lai izvairītos no kļūdām nākotnē, ir nepieciešams uzlabot sadarbības starp visiem līmeņiem. Piemēram, tā sauktie zaļināšanas eh, pasākumi KLP ietvaros. Tur daudz lietas ir atstāts brīvā interpretācijā. Tas viss ir diezgan uh, teorētisks un ļoti attālināts saistīts ar apsaimniekošanu, zemes apsaimniekošanu. Tur ir nepieciešams daudz precīzāk uh, formulēt, kā var šo standārtu piemērot, nezaudējot nosp uh, eh, nospraustos mērķus šajā gadījumā nepareizi piemērojot šos pasākumus, tas var atstāt negatīvu ietekmi uz lauksancisko pamatdarbību. kopienas noteikumi attiecībā uz eh, šādu ražošanu, ko veic lauksaimnieki, tiem ir jābūt pietiekami elastīgiem. Portugālē nacionālai, nacionālās iestādes interpretē šos noteikumus bez jebkādas elastības. Un eh, dažas no autentiskām tradīcijām, kas ir bijušas eh, gadu gadiem Portugālē, gandrīz izzuda. Uh, Mums ir jāpārskata šie noteikumi. Portugālē ir unikāli tradicionāli produkti, tā skaitā lauksainiecībā, kas ir jāaizsargā. Mums ir vairāk kā 200 produktu Portugālē, kuriem ir aizsargātas geogrāfiskās norādes. Un ir nepieciešams daudz elastīgāk uh, strādāt eh, sadarbībā ar Eiropas saimnības iestādēm, lai eh, tas eh, būtu daudz pozitīvāk un lai kaut ko faktiski varētu arī sasniegt ražošanā un varētu radīt pievienoto vērtību. Bez stingras budžeta noteikumu piemērošanas ir nepieciešams arī parādīt pietiekamu elastību, nākot pretī lauksaimniekiem, uh, ņemot vērā atšķirības apstākļos, un līdz ar to ir nepieciešama diferencēta pieeja, lai eh, būtu arī pie, iespēja pielāgot eh, šos nosacījumus. Paldies! Jā, paldies! Es gribēju arī vēl pāris skaidrs minēt. Tātad eh, IFAP Portugālē maksājuma līmenis lauku. Uh, līmenī 2015. gadā 3,3% pārkākumu procentu nu, bez pamatojuma. Izdots 10,9 ir procentu skaidrs, kas ir no komisijas nācis, un 0,82 nākamajā gadā. Un, uh, Komisijas labotais skaitlis tiekšo maksājumu sadaļā ir 4,37%, šogad 0,66% un 0,5% attiecīgi. Nu, ja mēs runājam par vienkāršošanu, tad ir jārunā arī par to, kā, kas ir bijis paveikts līdz šim šajās tieši institūcijās. Es tiešām jūs ļoti atbalstu mazāk kontroļu un vienkāršāk taču. Uh, tad būtu labāk, ja varētu vairāk paļauties uz šīm kontrolēm. Un tad mums jārunā vienam ar otru un ar komisiju, kā mēs varam atrisināt šo sistēmu. Un uh, informācijas apmaiņa, tāpat arī vietējo institūciju iesaistīšana ir ļoti nozīmīga. To mēs redzam arī šeit, mūsu ikdienas darbā. Tagad nākamais runātājs Balaros kungs no Grieķijas. Un gribētu jums arī teikt, ka Mēs arī tiešām ļoti centušies palīdzēt Grieķijas maksājumies tādai uh, attiecībā uz tiešajiem uh, maksājumiem. Uzlabojums ir būtisks uh, lauku um, attīstībā, nu tas vēl nav īstā kā gribētos. Uh, 0,67% kļūdas kvota ir uh, pieteikta, 5,01 ir koreģijas, uh, komisijas jaunais skaidrs. Es vienkārši saucu šos datus, jo man liekas, ka mums skaidri jāzina, par ko mēs runājam, kas, kāda ir katra skaidra, lai mēs uh, tiešām uh, saprastu viens otru. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlētos varbūt šobrīd iedziļināties eh, dažādus minēto skaitļu analīzēs, jo, kā jau kolēģi pirms manis sacīja, eh, ir arī atšķirīgi eh, pētījumi analīzes attiecībā uz atšķirīgiem skaitļiem, pie kuriem nonāk eh, valstu valdības un attiecīgi Brisele. Bet, eh, ja mēs tā kumulatīvi paskatāmies uz skaitļiem, tad tieši tā, kā jūs sacījāt sākumā, tas, kādā veidā notiek eh, zemes apsaimniekošana, protams, ietekmē arī kļūdas līmeni. Kļūdas līmenis ir vienāds gan eh, sadaļā, kas mums ir dalītā um, pārvaldībā, kur eh, to uzrauga komisija, un arī tajā sadaļā, kur tiešā veidā uzrauga komisija. Tā kā šeit es domāju, ka vairāk jārunā par administratīvā sloga mazināšanu. Uh, Jo paskatoties uz birokrātiju šobrīd, mēs redzam, ka tas ir e, ievērojams šķērslis, lai, lai uzlabotu indus, e, institucionālo situāciju. Mums ir jāatbrīvojas no, šādiem, no šādām kļūdām, šādiem šķēršļiem. Tālāk. Vēlos norādīt, ka mūsu nostāja par sadaļu, e, kas ir dalītā pārvaldībā starp dalību valsti un Briseli nozīmē kopīgu atbildību un kolektīvu līdzdalību Eiropas vīzijā, ja mēs to tā varam nosaukt, Eiropas realitātē. Protams, ka ir jāiegūst pievienotā vērtība, bet tāpat laikā ir nepieciešams nodrošināt vienkāršošanu un elastību, tādu proporcionālu pieeju. Priekšsēdētais kundze, kolēģi, Vēlos arī norādīt, ka attiecībā uz KLP, paskatoties uz to tādā lielākā laika griezumā no politikas aizsākuma brīža līdz šim brīdim, jā, iegūmi ir bijuši visiem, bet ja mēs to mēģinām tā vienlīdzīgi sadalīt pat dalībvalstīm, tad redzam, ka lielās dalībvalsts tomēr ir daudz vairāk ieguvušas nekā mazās dalībvalstis. Un nav bijis īsti arī tāds prognozēšanas darbs. Eh, Briselē ir ignorējusi maza mēroga kultivēšanu, tādas eh, tradicionālās apsaimniekošanas eh, tradīcijas, kur būtu bijis varējis būt lielāks atbalsts. Un izskatās, ka ar pagaidu atbalsta veidiem daži lauksainieki ir guvuši lielāko atbalstu. Uh, bet vienlaicīgi mēs esam zaudējuši lielā mērā arī tradicionālās apsaimniekošanas e, formā. Tas būtu bijis iegūms, ja mēs būtu tos saglabājuši ne tikai Grieķijai, bet e, Eiropai kopumā. Tā kā, diemžēl, tas, kas mums šobrīd ir, 75% e, skaitlis lauksaniecības jomā, kur mums jārunā par, diemžēl, to, ka 75% no lauksainicības produktiem tiek importēti eh, valstī. Tie vairs netiek ražot uz vietas. Līdz ar to vietējie ražotāji principā ir cietuši no KLP. Un no tā mums vajadzētu mācīties, izdarīt secinājumus. Kopumā es uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka elastība, lai mazākas valstis netiktu skatītas kā uh, individuālas valstis, bet gan kā reģionu. Līdz ar to apvienojot e, šajā statistikā vairākas mazas valstis, jeb reģionus, tā būtu tāda lielāka teritorija. Un līdz ar to KLP varētu daudz efektīvāk īstenot šajās valstīs. Manuprāt, e, mūsu e, komisija, respektīvi Eiropas komisija, tai ir jāatjauno attiecīgais pāns par pārtiku, jo šobrīd mēs redzam tik lielu atšķirību ne tikai lauksaimniecības jomā un citās reģionālās darbībās, bet mēs redzam arī e, citu veidu atšķirību. Piemēram, Vācijā mēs konstatējam pārpalikumu e, budžetā 9% no IKP, bet to taču līguma aizliedz ja ir deficīts, kas pārsniegts atļauto to, kas līgumā ir atlaukums, tad eh, eh, šīs valstis tiek sodītas. Bet mums tad ir eh, pārspīlēts pārpalikums budžetā, arī tad ir jāsod valsts. Paldies! Paldies! Nākamais kolēģis ir no Itālijas senāta Martīnī kungs. Un es arī jums minēšu skaidrs reģionālā attīstībā Šeit ir atšķirīgi skaitļi, tie ir e, uzlabojušies laikam ejot. Paziņotais skaitlis kļūdas līmenim bija 1,35%, kas tika koriģēts uz 0,12%. Bet tiešajiem maksājumiem e, tur e, liela daļa līdzekļu tiek tērēta. Tur ir tikai viens skaitlis pieejams, 2% robežās. Tā kā uzlabojums ir novērojams. Uh, Es domāju, ka mēs kopā varam būt daudz spēcīgāki, ja mēs eh, pieturētos eh, pie šiem principiem. Un Tinikungs, lūdzu, jums vārds. Sì, <clears throat> sì grazie Presidente. Eh, io non, non interverrò sul, sulle cifre. Jā, paldies priekšsarētāji. Es eh, neizteikšos varbūt par skaitļiem tik daudz vai šeit īpaši piesaukto politiku. Vēlos informēt, ka Itālijas senāts iestājas par pastiprināt sadarbību ar Eiropas komisiju attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta izpildes kontroli ilgtermiņā, lai tādējādi uzlabotu rezultātus un kopīgi virzītos uz priekšu. Kā Itālijas e, senāts, mēs esam e, daudz ko paveikuši šajā jomā. 2009. gadā īstenojām pētījumu par Eiropas Savienības atbalsta līdzekļu izlietojumu un esam arī uz tā pamata izteikuši rekomendācijas reģioniem. Viņi arī uzrādījuši ir skaitļus, deficītus, trūkumus, birokrātiskos šķēršļus vai kontrols, tīpaši ekspostu kontrols attiecībā uz sasniegtiem rezultātiem. Eh, tomēr šis darbs deva augļus, uzlabojumi ir novērojami, jūs to pati arī norādījāt 2007. gadā eh, netika uh, apgūti līdzekļi eh, ļoti lielā apmērā, un situācija šobrīd ir ievērojami uzlabojusies. Uh, valdība īsteno pasākumu sadarbojoties ar speciālu aģentūru šai jomā, un tas uh, labi iet kopā arī ar šodienas diskusiju Mēs esam centušies domāt eiropeiski. Pirms nokļūt senātā biju reģiona vadītājs Toskānijā. Un es, es domāju, ka mūsu vācu draugi labi pārzina mūsu reģionu. Es atceros diskusiju reģionu komitejā ka ir nepieciešams uh, eiropeizēt reģionus, lai radītu īstus instrumentus Eiropas politikai. Noslēgumā vēlos sacīt sekojošo. Itālijas senāts 22. novembrī pieņems ziņojumu, kas balstās uz 2015. gada revīzijas palātas eh, atzinumu Un tas būs vēl viens elements kopējās sadarbības uzlabošanā. Protams, ka mēs ceram, ka varēsim paveikt vēl vairāk, ka mēs varēsim analizēt datus un paskatīties, cik lielā mērā šie dati nonāk Eiropas Savienības iestādēs, kā revīzijas palāta izmanto eh, šos datus. Un, protams, ka ir nepieciešams arī skatīties, kāda ir labākā prakse atbalsta līdzekļu apgūšanā, tas varētu nākt par labu visiem. Tāpat mēs strādājam pie tā, lai pārvarētu šo principu use it or lose it, tātad neizmantotie līdzekļi vairs netiek turpmāk piešķirti. Un e, tas mums ir svarīgi, lai varētu palīdzēt e, reģioniem. Es domāju, ka ir nepieciešams atrast tādus sadarbības veidus, kas balstās uz parlamentāram uh, parlamentāro sadarbību, eh, kur būtu kādas pastāvīgās struktūras. Un paldies, ka uzaicinājāt mums eh, piedalīties. Jā, paldies, paldies arī jums, jo šie uh, temati nu nav tie iemīļotākie dalību valstīs, un tā tas ir. Mēs zinām, ka dalību valstis, protams, ir ļoti atšķirīgas un uh, arī dažāda, teiksim, kopējas lauksaimniecības politikas iesaists, arī administrācijas uh, kapacitāte ir atšķirīga. Un ir dalība valsts, kurās ir plašākas problēmas, citās mazāk tādu. Nu, mēs labāk gribētu, lai nacionālajie parlamenti tajās valstīs, kurās ir vairāk problēmu, lai uh, šīs problēmas, nu, tā padziļināti tiek skatītas. Uh, Un, protams, ka nu, nav um, noslēpums Spānija ir uh, viena no šīm valsts uh, polija arī struktūra for, uh, fondu apsaimniekošanas jautājumā. Mm, tas ir jautājums, nu, gluži vienkārši arī tā apjoma dēļ, tāpat arī Grieķija par to tiek runāts, ir kontrola komitejas jautājums par Grieķiju un struktūra fondu projektiem. Mēs vēlamies tiešām izrādīt tādu labu gribu un virzīties uz priekšu. Un vēlreiz uh, došu vārdu Mēgavi kungam, jo ir 100% dokumenti uh, kontrolēti, bet uh, tikai 5% kontrolas tiek veids uz vietas. Un šo 5% vai pat mazāk apjomā tiek, ko tas skar, nu tas ļoti, tie kontrolas ļoti apjomīgs, jā, tas tā ir. Mēs esam šeit un uh, mēs, uh, mums jātaisno ir nu, nodokļu maksātāju naudas izdošana un šie sistēmiskie jautājumi, kā to organizēt labāk, tas ir tiešām sistēma jautājums, ar kur mēs tiešām ļoti intensīvi nodarbojamies. Un tad šī problēma um, tiek uh, skatīt no dažādiem um, rakursiem un ceram, ka šī sistēma būs mazāk birokrātiska. 13 gadus šeit strādā šajā komitejā, Un uh, man tiešām nav kā nekādas labākas uh, idejas. Nu, jums ir kāda labāka ideja, lūdzu, uzklausīsim to, jo mēs pat labi esam sarežģītā situācijā. Jo mm, no vienas puses, protams, ka mēs uh, redzam dažas problēmas dalībvalstīs, bet neredzam risinājumu. Tādēļ, nu, ir jāstrādā pie risinājumu. Mēglis kungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekā vienkāršāka. Es eh, gribētu sākt ar jūsu pēdējo komentāru, jo, manuprāt, tas eh, labi izgaismoja eh, kontroļu sistēmu darbību. Jūs teicāt, ka ir simtprocentīga administratīvā kontrola, bet tikai 5% notiek kontrols uz vietas. Protams, mēs nevarētu atļauties nodrošināt tikai 5% kontrols uz vietas, ja mums nebūtu šī simtprocentīgā papīra pārbaude, un tā ir diezgan Uh, strikta pārbauda, jo īpaši, ja runa par maksājumiem, kas attiecas uz teritorijām. Um, viss, ko mēs darām administratīvi, balstās uz zemes gabalu identifikācijas sistēmu, un tas ir ļoti spēcīgs rīks, ja tas tiek labi uzturēts dalībvalstīs. Atgriezīšos pie iepriekšējiem izteikumiem. Domāju, ka mēs esam šeit panākuši milzīgu progresu. Uh, Eh, Portugāles pārstāvis eh, Freiras kungs eh, no Portugāles parlamenta runāja par finanšu korekcijām 2008. gadā un vēlāk. Tās visas saistījās ar problēmām teritoriālajos pasākumos, tāpēc, ka zemes gabalu identifikācijas sistēma nebija aktualizēta. Uh, Eh, ļoti daudz teritorijas nebija reģistrētas šajā sistēmā. Tagad tas viss ir izlabots, un es varu tikai uzslavēt Portugāles maksājuma aģentūru par paveikto darbu. Tika ieguldīti, mm, ieguldīts daudz pūliņu, šis eh, process bija sarežģīts, bet eh, tas bija ļoti noderīgs. Ļoti līdzīga situācija ir Grieķijā. Esam gadiem ilgi sadarbojušies ar grieķu kolēģiem un domāju, ka esam nonākuši punktā, kur varam teikt, ka sistēma ir datavu un darbojas. Varu tikai aicināt Grieķijas parlamentu nodrošināt, lai šī sistēma tiktu uzturēta un aktualizēta. Un tas ir jādara regulāri, lai nodrošinātu tālāku darbību. Lai manas uzslavas nebūtu tikai vienreizējas, bet tās es varētu atkārtot arī pēc eh, gada un pēc pieciem gadiem. Domāju, ka šeit ir panākts labs progress. Tad, kad eh, revīzijas palāta nodrošina šeit 2,9% eh, kļūdas līmeņa un uh, otriem pīlāram tie ir 2,2%, tad es gribu norādīt, ka šī situācija nav vienāda. Ir tādas maksājuma aģentūras, kur ir vajadzīgs daudz darba, kamēr ļoti daudzos citos gadījumos situācija ir laba, lietas virzās uz priekšu. Taču tas ir tāpēc, ka ieks sistēma ir uh, labi uzturēta un tiek aktualizēta, un tāpēc viss labi darbojas. Tagad vēl daži komentāri Sākšu ar uh, Šmita kungu, kurš uh, norādīja uz atšķirībām starp uh, krāpniecību un formalitātēm. Uh, daudzi viņa teikto arī atkārtoja. Es uh, gatavoju tagad budžeta izpildu savam komisāram, un es balstos uz tiesiskiem nosacījumiem, kas neparedz šādas atšķirības starp uh, nelikumību un neatbilstību. Mums ir jāskata visi darījumi, kas uh, netiek veikti saskaņā ar tiesiskiem nosacījumiem un kas līdz ar to nav tiesiski atbilstoši. Ja runa par krāpniecību, tad, protams, ka nacionālajām iestādēm šis krāpnieks ir jāizseko, bet Ja runa par to, vai to vajadzētu finansēt no Eiropas Savienības budžeta, varu tikai un vienīgi secināt, ka pastāv skaidri noteikumi, kas saka, ka e, šādi izdevumi nedrīkst tik sekti no Eiropas Savienības budžeta. E, kad to vajadzētu paredzēt atbilstošajos e, tiesiskajos nosacījumos? Es īsti nezinu, vai mēs kaut ko tādu vēlamies, jo krāpniecība Un šeit es balstos uz prezidenta Kaldeiras teikto, tad, kad viņš prezentēja gada pārskatu. Krāpniecība, mūsuprāt, nav galvenā problēma. Galvenā problēma ir tāda, ka kontrolas sistēmas nedarbojas atbilstoši. Tiek uh, reģistrētas teritorijas, kas nav tiesīgas saņemt maksājumus, netiek ievēroti termiņi, un mēs nedrīkstam šādas kļūdas uh, mm, atstāt novārtā. Šīs eh, kļūdas būtu jālabo un būtu uh, jānovērš. Domāju, ka šīs ir ļoti eh, sarežģītas debatas. Tāpat arī var akceptēt to, ka uh, tiesiskajam ietveram vajadzētu uh, pieļaut šīs finanšu korekcijas. Protams, ka šīs finanšu korekcijas nekad nav labas. Naudas nav, budžetā tā ir kaut kur jāatrod. Bet mēs nedrīkstam arī šo problēmu uzpūst pārāk lielu. Uh, Finanšu korekcijas, kurus mans eh, ģenerāldirektors veids katru gadu, uh, sastāda 2% no kopējiem KP izdevumiem. Relatīvi līdz ar to šīs korekcijas ir nelielas. Tāpat varu arī teikt, ka tāpat kā situācija šajās maksājuma aģentūrās um, nav vienmērīga, tas pats attiecas arī uz šīm maksājuma korekcijām. Uh, Dažās valstīs tās ir lielākas, citās mazākas. Nevēlos šeit minēt nevienu konkrētu dalību valsti, nec kā labu, nec kā sliktu piemēru, bet man pagātnē ir bijusi pieredze, kur finanšu korekcijas ir bijušas relatīvi nelielas, bet tur protesti ir viskaļākie. Tas, ka Parasti viss darbojas labi, dažkārt liek mums nonākt pie secinājuma, ka e, kļūdas nevarēja notikt e, manā atbildības sfērā, un tieši tāpēc finanšu korekcijas ir tik liela problēma. Taču lielu budžetu kontroli dažkārt noved pie kļūdām, un tieši tāpēc arī ir vajadzīgas finanšu korekcijas. Vadlīnijas jau tika pieminētas. Šīs vadlīnijas parasti raksta komisija. Šķiet, ka tas tiek darīts pēc dalībvalsts pieprasījuma. Viņām šķiet, ka uh, tiesiskajā ietvarā ir uh, trūkumi, kurus vajag aizpildīt, un, lai izvairītos no finanšu korekcijām nākotnē, eh, aģentūras vēl zināt, ko komisija domā par konkrētām normām, kas varbūt ir pārāk neskaidras vai izplūdušas. Tieši tāpēc veidojas aburtais loks. No vienas puses mums liek uh, sniegt vadlīnijas, un no otras puses, tad, kad mēs sagatavojam šīs vadlīnijas un tās netiek ievērotas, tad mēs sakām, ka nu, bet tās ir tikai vadlīnijas, un uh, tās mēs nekontrolēsim, un beigās mēs nonākam līdz finanšu korekcijā. Tas ir ļoti sarežģīti, tā ir dilēma, no kuras neredzu vienkārši izēju. Es minēju dažas iespējas savā prezentācijā. Un domāju, ka viena no iespējām noteikti ir vienkāršošana. Mums vajadzētu domāt gan par piemērošanas ietveru, gan arī par šiem svarīgākajiem noteikumiem, kurus mēs ievā, liekam īstenot. Ja mēs paskatāmies uz šiem apmēriem, tad revīzijas noteikti kļūs vieglākas un nebūs tik liels sloks. Pereiras kungs piez, pieminēja Eh, zaļināšanu. Šķiet, ka tikai vienu reizi tas ir ticis darīts. 2016. gadā tas notika otro reizi. Eh, pašlaik mans eh, ģenerāldirektors ir ieteicis vienkāršošanas um, iespējas, un, protams, ka um, mēs um, domāsim par tādu pamatīgu pārbaudi attiecībā uz šo jomu. Uh, Arī revīzijas palāta ir uzsākusi um, pārbaudi šajos jautājumos. Mums vajadzētu padomāt, vai šī sistēma ir jāturpina, vai varbūt to vajadzētu būtiski mainīt. Saprotu, ka mums ir jābūt elastīgiem. Tomēr es gribētu aicināt visus, kas izsaka šādu lūgumu, man paskaidrot, uh, kas tieši šeit tiek domāts. Prēras kungs pieminēja aizsargājumās izcelsmes norādes un uh, uh, geogrāfiskās norādes un norādīja, ka tas nav pārāk elastīgi. Portugālē ir izdevies iegūt 200 šādas norādes, kā jūs norādījāt. Tas nozīmē, ka tas gan jau nav nemaz tik sarežģīti. Mēs nu, arī saprotam, ka te ir runa par intelektuālā īpašuma tiesībām, un tās vajadzētu nosacīt tādā striktā veidā, tā lai visu to var labi piemērot. Mēs vēlamies izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas no to puses, kas nerespektē eh, produktā specifikācijās iekļautās norādes. Maybe, maybe a, a, a... Tagad eh, pēdējais komentārs par vienkāršošanu. Domājot par šo jautājumu, nonāca pie secinājuma, ka šīs lielās izmaiņas, kas notiek kopējā lauksaimniecības politikā un kas ir izraisījušas sūdzības par sarešķītību, sākās jau 1992. gadā, kad Eiropas Savienība nolēma pāriet no tirgus politikas uz ienākumu atbalstu politiku, un pēc tam 2003. gada reforma tālākās izmaiņas, kas e, ļāva mums pāriet uz ienākuma atbalsta sistēmu. Pirms 92. gada lauksaimnieki tajā visā nemaz nebija tik daudz iesaistīti. Viņi aizveda savus ražojumus uz intervences, noliktavu tad mm, pēc tām cenas tika subsidētas e, no Eiropas kopienas puses, bet kopš 92. gada e, lauksaimnieki ir kļuvuši par neatņemamu šīs sistēmas daļu. Tas nozīmē to, ka pašlaik mums ir maksājumi apmēram 8 miljoniem lauksēmnieku tikai pirmajā pīlārā. Otrajā pīlārā tie ir, tie ir vēl 2,5 miljoni, un tas nozīmē, ka 5% mm, kontroļu uz vietas noved pie miljoniem uh, kontroļu uz uh, vietas visā Eiropas Savienībā katru gadu. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem skaitļiem, tad uh, Domājot par nākotni, uzskatu, ka mums vajadzētu atteikties no ļoti sarežģītiem nosacījumiem attiecībā uz tiesībām saņemt uh, līdzekļus. Mums drīzāk vajadzētu domāt par rezultātiem, kas ir jāsasniedz. Es, atklāt sakot, mm, neesmu pārāk liels optimists attiecībās to, vai tas varētu darboties, bet mums vajadzētu šo sistēmu jebkurā gadījumā veidot tādā veidā, lai mēs nesaskartos ar šīm atbilstības problēmām rezultātu jomā. Tātad mums vajadzētu šos izpildes mērķus padarīt daudz plašākus, un ir skaidrs, ka eh, tos mēs varēsim uzraudzīt tikai ar uh, ļoti striktu un sarežģītu rezultātu izpildes ietvaru. Domāju, ka to vajadzētu paturēt prātā. Pašlaik mēs eh, uzskatām to par eh, tādu kā maģiju. Tagad mēs balsīsimies tikai uz rezultātiem, visi strādās pēc eh, noteiktiem rezultātiem, bet mums vajadzētu izvairīties no galīgā saņēmēja līmeņa. Uh, jo tad situācija kļūs ārkārtīgi sarešķīta šiem galīgajiem saņēmējiem. Tas būtu jādara varbūt reģionālā vai nacionālā līmenī. Ja mēs iesim pa šo pašu ceļu, mēs noteikti saskarsimies ar tādām pašām problēmām nākotnē. Paldies! Dank. Jā, paldies, un, protams, nu, tas ir ļoti jauki, jo, nu, vienkārši kaut kas tiek ražots, un tad kāds cits uh, samaksā. Nu, tas ir tā kā sapnis un tas nedarbojas. Un nākotnē tas darbosies vēl mazāk, jo budžeta līdzekļi būs aizvien mazāk. Paldies, un tagad Lāzaro kungs vēlreiz no revīzijas palāca par jautājumu, ko mēs varētu darīt lauksaimniecības jomā. Jo šeit, nu, tāda tā kā spēle, kas izvilks melno pēteri, revīzijas palāta kontrolē. Uh, komisija kontrolē, nevar paņauties uz datiem, kādi tiek sniegt no tiešām vietām. Nu, tātad, kādas diskusijas par šo jautājumu ir revizijas palātā un, un kāda ir attieksme pret šiem maģiskajiem diviem procentiem? Un kādi ir šķēršļi vienkāršošanai vai ir diskusijas auditoru vidū, ko mainīt pie sistēmas, ja paliks sistēma tāda, kāda tā ir. Paldies, Lāzara kungs, jums jau iepriekš par atbildi. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Patiešām, kā jau komisija norādīja, ir vērojami uzlabojumi pirmajā pīlārā attiecībā uz lauksaimniecības kļūdu līmeni. Vēl ar vienu ir daudz darāmā. mēs varam konstatēt, ka kopējais kļūdas līmenis attiecībā uz nepareizām deklarācijām um, pa teritorijām un pa lauksaimniekiem uh, ir palicis uh, tāds pats, ja mēs salīdzinām 2014. un 2015. gadu. Taču mēs uh, varam arī konstatēt, ka ir vērojami uzlabojumi LPIS sistēmā, tātad zemes gabala identifikācijas sistēmā. Ir uzlabota uzraudzība no dalību valsts iestāžu puses. Līdz ar to pastāv iespēja samazināt kļūdas arī tālāk arī citās jomās. Jūs jautājāt, kā mēs plānojam virzīties uz priekšu, ko esam nolēmuši darīt revīzijas palātā. Es jau pieminēju, ka mēs iestājamies par vienotu revīzijas pieeju. Mēs izskatām veidus, kā veicināt, lai dalībvalstu iestādes un komisija sniegtu um, precīzākus datus par atbilstību. Tas mums ļautu vairāk uzticēties viņu veiktajam uzraudzības un kontrolas darbām. Tas ļautu mums arī uh, paust atzinumus par viņu iesniegto informāciju. Protams, ka šis mērķis ir ļoti tāls, un mēs ceram, ka ar mūsu revīzijas darbu mēs nodrošināsim, lai dalībvalstis un komisijas sniegtu šādus uzticamākus rezultātus. Paldies, mm, Šmitkungs. Jā, e, jo īpaši šeit ir runa par šiem trīs e, regulas blokiem. Uh, Mm, jā, varbūt mums tas nebija pārāk vienkārši. Nu, ja tā būtu noticis, tad noteikti šajā ēkā būtu uh, vēl uh, vairāk nelāmīgu cilvēku. Horizontālā pieeja lauksainiecības jomā. Es ļoti labi atceros šīs vadlīnijas, es arī saprotu, ka mums ir daudz jaunu uzdevumu. Šajos priekšlikumos um, mani drūmu padara tas, ka uh, uh, no tiem vislielāko labumu gūtu tie, kuriem pašlaik ir vissliktākie rezultāti. Kā mēs varētu panākt to, lai nodokļu um, maksātāja nauda tiktu uh, patiešām vislabāk izmantota? Um, Bādens Viertembergs revīzijas palāta arī ir par to domājusi. Mums ir jāsaprot, cik kas šeit īsti maksā un kā mēs varētu iziet no šīs dilēmas. Protams, mums ir vajadzīga šī iestāžu uzticamība, mums ir vajadzīga arī uh, tāda uh, kontra, kontrolas iespējas, iebiedēšanas iespējas, bet mums arī vajadzētu veidot tādu sistēmu, uh, kuru uh, ietekmi tikko aprakstīja Mēgels kungs. Kun, kungs. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, jo īpaši liels paldies eh, Mēgeles kungām. Es viņam esmu ļoti pateicīgs, jo mēs eh, bieži esam tikušies, un mēs arī esam uh, kopīgi strādājuši pie dažādiem aspektiem. Mēs esam domājuši arī par šo vienoto revīzijas pieeju un uh, kādā veidā to varētu veicināt. Uh, jā, ir patiešām grūti nodrošināt to, lai Eiropa tiktu akceptēta. Uh, mēs eh, redzam, ka eh, dalība, no dalībvalstu puses eh, šī vēlme sadarboties ar Eiropu varbūt nav vairs tik redzama. Jā, ir ārkārtīgi grūti akceptēt, lai Briselē izveidotais tiktu akceptēts. Dalībvalstis un reģioni vienmēr vēlas būt atbildīgi par daudzām jomām. Tad, tad uh, šīs prasības, kas tiek izvirsot, izvirzītas eh, reģioniem un dalībvalstīm, eh, bieži vien netiek eh, veiksmīgi uztvērtas. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā šo sistēmu vienkāršot. Man ir arī piemērs no kādas pilnīgi citas jomas. Vācijā spēkstacijas tiek pārbaudītas. Šeit ir runa par cilvēku dzīvībām. Uh, Šos uzdevumus valsts eh, nodod eh, certifikācijas iestādēji, un tā šī iestāde savukārt tiek eh, pārbaudīta, vai tā ievēro visus noteikumus attiecībā uz šo ļoti sarešķīto uzdevumu. Un es domāju, ka mums Eiropai vajadzētu nodrošināt to, lai šīs eh, certificēšanas iestādes, lai šīs dalībvalstu vai reģionu nostādes arī tiktu pārvaldītas, kā tās veids savu darbu. Uh, šī eh, bonusu un sodu sistēma varētu funkcionēt, bet uh, mums ir jāskatās, uh, kādā veidā tas varētu tikt darīts. Mums vajadzētu paskatīties, lai šīs iestādes tiktu pārbaudītas un certificētas. Uh, vajadzētu arī skatīties, lai visi kontrolas mehānismi funkcionētu. Ja tiek eh, konstatēts, ka, diemžēl, šie kontrolas mehānismi nefunkcionē, tad eh, tas, protams, ir jāmaina. Tad viss ir vajadzīga šī uzraudzība. Šai sistēmai vajadzētu būt skaidri definētai, vajadzētu noteikt atbildību, eh, kas par ko ir atbildīgs, kāda ir šī kontrolas līmeņa pakāpe. Uh, Un eh, tikai tad mēs varētu eh, šīs eh, kontrolas varbūt arī samazināt un paskatīties uz to, cik dziļi tās tiek veiktas konkrētos reģionos, paskatoties uz to, kādus rezultātus šis reģions ir sasniedzis. Vēl kāds punkts, kas man šķiet ļoti nozīmīgs un kas varbūt netiek pietiekami daudz ņemts vērā, mums vajadzētu paskatīties uz administrāciju Un vajadzētu padomāt, kādas ir eh, prioritātes, vai nu te ir runa par lauku attīstību vai par ko citu. To visu vajadzētu nodalīt. Eh, galī, galu galā šeit ir pilnīgi vai nalga, vai 60% tiek atvel, at, eh, veltīti lauku attīstībai vai kam citam. Administrācija abos gadījumos ir vienāda. Tāpat arī mums ir jāpaskatās uz to, kā šī sistēma tiek attīstīta tālāk un kā to vajadzētu vienkāršot. Tātad mēs nedrīkstam to sasaistīt ar konkrētajiem mērķiem. Manuprāt, tas ir būtiski. Protams, man nevajag šeit jums neko daudz skaidrot, bet um, vajadzētu atcerēties, ka ļoti daudzās dalībvalstīs Eiropa tiek uztverta kritiski, un tas manī rada bažas. Uh, domāju, ka mums ir vajadzīga spēcīga Eiropa, un uh, tieši tagad tā mums ir visvajadzīga visvairāk. Tieši tāpēc mums ir jāpanāk, uh, lai uh, šīs lietas, kuras vēlāk dalībvalstīm būs jāīsteno, arī tiktu akceptētas no dalībvalstu puses. Paldies, paldies, ka diskutējat arī par tiem jautājumiem, par kuriem jau runājām. Tātad veicināšanas un sūtīšanas pasākumu saskaņošana, bet dalībvalstis to noraidīja. Un tagad atkal ir iespējas, un tagad mēs reformējam sistēmu, un šie grozījumi atkal varētu tikt iesaistīti. Un tas ir ātri, jo, nu, būtībā. Uh, sistēma ir ļoti laba. Man liekas, man liekas, ka tiešām tas ir kaut kas absolūti jauns. Problēmas atrisinām tur, kur tās ir, nevis vienkārši nu, tā kā ar uh, plašu tādu zāli mēģinam daudz ko novērst, kas ir konkrēti novēršams. Jā, labi. Tagad uh, otra uh, daļa. Uh, nu, jāpārtrauc attieksme uh, jūzito lūzīt sistēmā, respektīvi saņem vai zaudē. Uh, Un arī šeit ir labas idejas a, prezentētas. A, Lāzaras kungs no a, revizijas palātas atkal uzstāsies. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām šis ir ļoti aktuāls temats. Tad, kad tiek tērēti līdzekļi 2007. 13. gada plānošanas periodā, uzsvars bija tieši uz e, līdzekļu apgūšanu. Tātad, un galvenais bija atbilstība, e, nevis efektivitāte. Eiropas Savienības e, pieejamo līdzekļu tērēšana bija pirmais uzsvars, un tikai otrais bija noteikumu izpilde, un tikai trešais bija rezultāts uh, sasniegšana. Un tā bija lielākā kļūda Eiropas Savienības budžeta uh, E, sagatavošanā. Tādi bija mūsu secinājumi mūsu e, revīzijā, kur veicām 2013. gadā. Komisija un īpaši vicepriekšsēdētāja Georgieva uzsāka kampaņu, lai mainītu domāšanas veidu un pārvērstu Eiropas Savienības budžetu par tādu, kas orientēts uz rezultātiem. To mēs arī atbalstam. Apgūšana un spēja E, izmantot piešķirtos līdzekļus, joprojām ir svarīgs virzītājs spēks. 2015. gada e, reģionālās e, politikas ģenerāla direktorāta ziņojumā tika izklāstīts, ko dara darba grupa īstenošanas uzlabošanai. Šī darba grupa tika izveidota 2013. gadā, lai palīdzētu valstīm, kurām ir problēmas ar līdzekļu apguvi to, cik svarīgi ir e, šī līdz, šo līdzekļu apguva, ir atšķirīgi. Dažās dalību valstīs šīs summas ir e, salīdzinoši mazas, salīdzinot ar valsts līdzekļiem, kas teikt, e, citās dalību valstīs šie līdzekļi ir lielākā daļa no publiskajiem izdevumiem. Šī gada ikgadējā ziņojumā mēs ieteicām, ka komisijai budžeta un finanšu pārvaldībā ir jāņem vērā ierobežojumu atsevišķās dalību valstīs, lai nodrošinātu to, ka līdzekļi tiek tērēt efektīvi. Spiediens iztērēt visus pieejamos līdzekļus var kļūt par vadošo um, faktoru līdzekļu apgūvē. Mēs arī sagatavojam īpašu ziņojumu 2014. gadā par šo tematu. Eh, mūsu ziņojumā par eh, biznesa attīstības inkubātoru finansēšanu mēs konstatējām vājus atlases kritērijus, attīstības mērķu trūkumus veselai virknei uzņēmumu, kas tika atbalstīti. Tādējādi tas negatīvi ietekmēja kopējo inkubātoru darbības aktivitātes rezultātus. Attiecībā uz uh, atbalsta saņemšanu eh, inkubatoriem, tas bija ļoti būtisks eh, moments, kad netika sasniegts līdzfinansējumu eh, nepieciešamais apjoms, lai nodrošinātu ilgspējību. Mūsu atsevišķajā ziņojumā par Eiropas zivsainiecības fonda atbalstu akvakultūrai mēs iepazināmies ar eh, projektiem un konstatējām, ka tie ir eh, ļoti vāji atlasīti. Daži no tiem jau bija pabeigti, kad tika pieņemts lēmums par grantu piešķīrumu. Vienā valstī eh, finansējums tika piešķirts pēc principa, kurš pirmais nāk, tas pirmais arī saņem šo finansējumu. Un līdz ar to ļoti daudz labu projektu tika noraidīti, jo pieejami līdzekļi tika ātri piešķirti. Līdz ar to vāju projektu atlase tika īpaši izcelt kā problēma mūsu ziņojumā par lidosts infrastruktūru atbalstu. Tikai pusē no projektiem, kurus pārbaudījām, bija eh, atzīts liederīgums. Lielākā daļa bija eh, nerentabli eh, un bez turpināt publiska atbalsta nespētu darboties. Mūsu kopējais secinājumi bija tāda, ka Eiropas Savienības investīcijas neguva nepieciešamos rezultātus. Līdzīgs secinājums mēs izdarījām arī 16. gada eh, īpašajā ziņojumā par jūras ostām. Stratēģijas, kuras īsteno eh, dalību valsts un komisija, nesniedz pietiekamu informāciju, lai varētu veikt efektīvu kapacitātes plānošanu. Līdz ar to Eiropas līdzfinansētās investīcijas ostu infrastruktūrās ir bijušas neefektīvas un neilgspējīgas, ar kopējo riska apjomu ap 400 miljoniem eiro, kas varētu uh, tikt zaudēts. Tādējādi uh, tiek zaudēts atbalsts uh, no ostām attālinātām teritorijām, jo viss atbalsts tika koncentrēts tieši uz ostām. Uh, Tāpat e, tas parāda, cik nepareiza pieeja ir koncentrēties e, uz naudas iztērēšanu kā galveno mērķi e, attiecībā uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Un ir nepieciešams, lai šie projekti tiešām spētu funkcionēt. Un ir labs iemesls pārdomāt, vai šie projekti tik tiešām ir jāatlasa un vai tie uzlabos iedzīvotāju dzīvi. Mēs ieteicām koncentrēties uz rezultātiem un šādu principu ievies pēc iespējas ātrāk. Komisijai ir jāierosina likumdevējiem to, ka ir jāiekļauj šāda norma um, partnerības līgumos, uh, nosakot konkrētus rezultātus, kas ir jāsasniedz, vai arī jāiekļauj kopīgus rezult, uz rezultātiem balstīts indikātors, uh, lai varētu uzraudzīt progresu vietējā uh, dalību valsts un Eiropas savienības līmenī. Un ir nepieciešams balstīties cik vien iespējams uz šādiem eh, kopīgiem rezultātu indikatoriem. Eiropas Savienības līdzekļi nav bezmaksas līdzekļi. Ir nepieciešams lielas summas, lai līdzfinansētu Eiropas Savienības projektus un atbalstītu līdzīgi veidu projekts. Nacionālās un reģionālās valdības un attiecīgi to parlamenti ir tās institūcijas, kam jāizvērtē šo līdzekļu izlietojums. At, eh, attiecībā uz izpildi ir vajadzīgs divas puses - gan dalība valsts, gan komisija. Paldies! Jā, Jā paldies! Un nākamais eh, runātājs Niklas Mārtins, eh, reģionālā lieta ģenerāla direkcijas direktora vietnieks Martinkungs sveic jūs šeit. Jūs pārvaldat arī ļoti daudz līdzekļus. Esiet sveicināti šeit. One, uh... Jā, paldies priekšsarētāji, paldies eh, par eh, šo iespēju piedalīties šajā svarīgajā sanāksmē par tik svarīgu tematu. Man ļoti patīk šis provokatīvais nosaukums eh, sesijai. Tas mums visiem liek apstāties un padomāt par šo lietu. Un nu, tieši tas arī ir jādara, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības budžeta līdzekļi tiek tērēt pēc iespējas efektīvāk. Uh, Un, e, lai paskatītos, ko mēs esam jau paveikuši 14. 20. gada plānošanas periodā, balstoties uz komisijas priešlikumu, um, likumdevēji, padome un parlaments ir pieņēmuši 14. 20. gada periodam radikāli jaunu ietvaru attiecībā uz Eiropas struktūra fondiem un ieguldījumu fondiem, tādējādi izveidojot mehānismus, kas virza uz priekšu uh, veiktspēju un tādējādi eh, mēs eh, atsakāmies no apgūšanas un atbilstības kā galvenos mēs uz eh, pārējiem tuvāk tātad uz rezultātiem orientētu pieeju. Bet līdzekļi jāiztērē, lai varētu sasniegt rezultāts, tā kā nu tā gluži nav tāda alternatīva, vai nu viens vai otrs. Pieredze rāda, ka ja nav zināmu stimulu tērēt līdzekļus konkrētā laika periodā, tad pastāv risks, ka būs dažādas aizkavēšanās. Un ir vērts atcerēties, ka atsaistīšanas sistēma N plus 2, N plus 3 principu izmantošana nāk no sistēmas, eh, kas bija saistīts ar neizmantoto saistību eh, problēmu. Un tie, tieši balsoties uz to, bija jāizdara spiediens, lai dalībvalsts apgūtu līdzekļus. Mēs neuzskatām, ka šādā veidā mums vajadzētu pilnībā atteikties no šiem stimuliem. Drīzāk eh, izmantot eh, šo pieeju nauda ir jātiek iztērētai konkrētā eh, laika periodā, bet tā ir jātiek iztērētai pamatoti un pareizi. Vēl šai kontekstā 2007.13. gada periodā šie mehānismi neeksistēja, bet tomēr uh, Mēs nekādā veidā neignorējām eh, veiktspējas eh, jautājumu. Eh, izvērtējumu veica, to veica pati dalību valsts, un mēs veicām apjomīgi ekspostu izvērtējumu, lai konstatētu, kas ir sasniegts ar šo finansējumu. Tad nākamajā slaidā mēs redzam divus elementus, makroekonomiskais modelis, lai konstatētu, kas notiek ar, sasniegt, ar iztērēto naudu. Un eh, skatoties uz priekšu, mēs redzam, kas notiek. Tātad eiro, kas ir iztērēts 2007.13. Eh, gadā, rada peļņu 2,74 eiro apmērā 2023. gadā. Un eh, tas ļauj secināt ar to, kas notiek pa tematiskajiem, tematiskajiem jomām. Tātad šeit mums ir rezultāti, izvērtējot eh, to, kas ir panākts. Mēs redzam, cik ir izbūvēti eh, ceļi, cik darba vietas radītas un tā tālāk. Un mēs eh, tā tad vei, pašu veikspēju uzskatām par ļoti svarīgu faktoru. Paskatīsimies 2014. 20. gada periodu, jo Tas ir lielākais izaicinājums - parādīt to, kas jau ir sasniegts šajā periodā. Tātad nākamajā slaidā mēs redzam četrus jaunus elementus. Kopā šie četri elementi veido kopējos veiktspēju. Pirmkārt ir orientēšanās uz rezultātu. Vesela virkne normu regulējumā liek dalību valstīm nodrošināt to, ka tad, kad tās pieņem lēmumus par eh, finansējuma eh, izmantošanu, tas, protams, notiek sarunās ar Eiropas komisiju, un tas ir jādara eh, tādā veidā, ka tiek noteikts, kādu rezultātu ir jāsasniedz iztērējušos līdzekļus, un es precīzāk paskaidrošu mazliet vēlāk. Uh, Un tad katrai programmai mums ir savs e, veiktspējas ietvars, lai būtu mehānisms, kā vērtēt progresu, kas būtu saistīts ar konkrētiem indikatoriem. Un tie ir indikatori, kas ir e, sasaistīti ar laika grafiku. Un e, ir arī no tā izrietošas sekas, ja nospraustie stūrakmeņi netiek sasniegti noteiktajā laika periodā līdz 19. gadam. Un tas tiek darīts darbības programma līmenī, nevis partnerības līguma uh, līmenī. Un tieši darbības programmas līmenī tas ir jādara, jo tur ir tiek pieņemti lēmumi un tur ir iespēja nospraust konkrētos mēķus, kas ir nepieciešami, lai varētu uh, noteikt arī eh, attiecīgos indikātors, kas ar tiem ir saistīti. Tāpat esam stiprinājuši izvērtēšanas saistības dalību valstīm lai mums būtu pierādījums, kā tikuši pieņemti pareizie lēmumi. Un ir arī atsevišķi eksante nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ir nepieciešami priekšnosacījumi eh, tam, ka pastāvēja pareizie apstākļi naudas iztērēšanai. Tātad pirmkārt ir regulējums, ir pārņemtas direktīvas, bet kas ir vēl svarāk, svarīgāk, ir pareizās stratēģijas pieņemtas. Tātad, ja nauda tiek tērēt izglītībā, ir jābūt izglītības stratēģijai. Līdzīgi arī veselības aprūpē, pētniecībā, inovācijā ir jābūt specializētai stratēģijai Tātad eh, atlasot eh, darbības, lai tas nenotiktu kaut kādā nejaušā veidā, bet balstoties uz kopīgu stratēģiju, kas eh, pierāda, ka atlases process ir bijis pamatots. Nākamais slaids mazliet detalizētāk par to, ko mēs uzskatām par galveno elementu. Šeit mēs cenšamies parādīt ietvaru lēmumu pieņemšanai, tad, kad notiek plānošana, eh, lai eh, virzītu darbības rezultātiem, tad šis ir tas sākuma punkts lēmumu pieņemšanai par to, kā uzlabot eh, līdzekļu apgūšanu. Dalību valstīm ir jānosprauž konkrētie mērķi, jānosaka rezultātu indikātori, kas ļaus spriest, vai ir sasniegt mērķi, un tad jāizlem, kādas darbības ir jāfinansē, lai to izdarītu. Un nākamajā slaidā mēs redzam, uh, vienkāršot skaidrojumu par to, kas dalību valstīm bija jā, jājautā pašām sev. Tie trīs jautājumi, to arī komisija pārbauda. Tātad pirmais jautājums, ko mēs vēlamies mainīt ar šīm investīcijām, kā tas tiks mērīts un kādas darbības var palīdzēt panākt šīs pārmaiņas. Tātad pavisam vienkārši veids, kā šo uh, jēdzienu veiktspēja, šo performance eh, precīzāk formulēt un eh, labāk saprast praksē. Un eh, tālāk jau pats veiktspējas ietvars. Šeit mēs nosakām svarīgākos indikātors, ieliekam to atsevišķā ietvarā un sasaistām ar e, stimuliem. Bet arī ar sankcijām, ka var tikt zaudēts finansējums ja netiek sasniegti konkrētie mērķi attiecīgās programmas noslēgumā. Mēs jau tādēļ nesakam, ka mēs uh, aizmirstam uh, pārkāpumu iespējamības, neatbilstības, kas var tik konstatēts. Nē, mēs, protams, pārbaudīsim to, cik pamatot ir visi tēriņi periodi ietvaros, un es domāju, ka mums būs arī iespēja pārliecināties par to, kā tas darbojas uh, burtiski tuvāko mēnešu un gadu laikā. Un tad noslēgumā Šeit nav izvēlē viens vai otrs variants. Mums ir sistēma, kur joprojām pastāv atsaistīšanas noteikums, dalībvalsts joprojām var pazaudēt finansējumu par to, ja neizmanto šo finansējumu. Mēs uzskatām, ka šis mehānisms ir pietiekami pamatots, lai nodrošinātu to, ka naudas tērēšana notiek saulaicīgi, bet galvenais e, stimulēšanas eh, mehānisms ir saistīts ar e, Eh, rezultātu sasniegšanu veiktspēju. Tā tad ir šīs tā saucamais burkāns, kur dalībvalstīm ir jāsasniedz eh, nosprostie mērķi, un mums ir arī nūja, eh, tā teikt, maksājuma apturēšana, tad, ja netiek izpildīti nosacījumi, un arī tad, ja mm, nav izpildīti nosprostie stūrakmeņi, un visbeidzot arī uh, finanšu korekcijas iespējas. Es domāju, ka tādējādi uh, mēs ar uh, šādu atbalsta esamību no Eiropas parlamenta puses, esam nonākuši pie jauna ietvara, kas eh, tik tiešām eh, ir kā pilnīgi jauna pieeja, un to mēs redzam arī dalību valstu pieejas izmaiņā. Paldies! Jā, Ihnen, möchte... Jā paldies, eh, paldies, un došu uh, vārdu uh, paziņām Van Rompoj kungam, viņš ir no Beļģijas. Uh, Viņš pārstāv Beļģijas pārstāvju palātu. Nu, mums nav tā tieši pārskata, ko, kas no, kādas uzdevumus jūs veicat. Nu, jautājums par Valoniju bija ļoti aktīvi diskutēts, nu, bet tomēr daži paskaidrojumi būtu ļoti liederīgi. Paldies! Ah ja. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ben um, Belgisch. Uh... Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, esmu priekšsādātājs uh, Beļģijas uh, pārstāvju uh, kamerā vai prezidāla uh, kamerā. Esmu no Flandrijas, uh, taču uzstājos Beļģu parlamenta vārdā. Uh, strādāju finanšu un uh, budžeta komitejā manā parlamentā, un tas ir ļoti nozīmīgi arī uh, šajā kontekstā, par kuru runājam. Un uh, arī uh, attiecībā uz jautājumu, kā Eiropa vērtē budžeta jautājumus. Mēs esam iesnieguši mūsu budžetu un ar lielu nepacietību gaidam Eiropas komisijas vērtējumu Vai šī 3% robeža ir jārespektē, vai ir panākts budžeta uzlabojums un, un strādājot virzienā uz 2018. gadu. Mūsu ambīcijas ir nedaudz jāierobežo, taču būsim priecīgi, ja nebūsim tādā pārsniegtā, ja nenonāksim pārsniegtā budžeta procedūras ietvaros. Budžeta jautājumi ir ļoti nozīmīgi Eiropas komisija pievērš lielu uzmanību šim jautājumam. Un uh, ir šis jautājums arī nozīmīgs visiem eirozonas uh, budžetiem. Nozīmīgi ir uh, risināt jautājums uh, vienādā pieejā. Mēs vēlamies sabalansētu uh, budžetu, tādēļ šis 3% budžeta uh, ierobežojums vidējā termiņā tas uh, ir e, jāsasniedz, ceram, ka tas tā būs. Nu, uh, cerēsim, ka pēc tam arī būs iespējams uh, iztikt bez deficīta, lai nepieaugtu parāda. Manuprāt, tas ir ļoti liederīgi. Liederīgi, uh, lai uh, diskusijas uh, notiktu tādā ietvarā un uh, formātā, kādā tās ir šodien, lai uh, parlamenti, nacionālajā parlamenta varētu stingrāk kontrolēt izpildvaru, proti vardību, valdību, un arī, lai Eiropa varētu arī striktāk vēl kontrolēt visu. Eiropas Savienībā ir uh, savs budžets, komisija un Eiropas budžeta iestādes. Uh, tām jādara viss iespējamais, lai kontrolētu budžetu, budžeta izdevumus, lai kontrolētu to, kas patiesi tiek uh, īstenots. Uh, Budžetu tiešām var vērtēt tikai pēc tā, kad raugās uz um, tā realizēšanu un dar to ļoti stingri. 2018. gadu raksturos finanšu un arī vēl ekonomiskās uh, krīzes um, situācija ir sarežģīta, taču ir jākontrolē es finanšu līdzekļi, tie ir. Uh, Sabiedrības līdzekļi, um, nodokļu maksātājiem jāzina, uh, kādiem mērķiem ir um, izdota viņa nauda, nekādu um, krāpšanas gadījumu nulles tolerants pret krāpšanu. Kontrolas um, iestāde tāda, kāda ir Eiropas revīzijas uh, iespēja un uh, arī uh, administrācija veiktās uh, pārbaudas. Uh, mēģina uh, atklāt uh, kļūdas, procesu kļūdas un uh, krāpšanas jautājumus. Tāpat arī procentos aprēķināt, cik daudz līdzekļu tiek uh, zaudēti, ja budžeta uh, jautājumi tiek risināti uh, korekti un uh, ir zaudējumi. Tiek runāts par augstām kļūdu un uh, pārkāpumu kvotām īpaši dažās valstīs. Uh, ikgada ziņojums, ko revizijas palāta publicē, norāda uz to, ka šīs kvotas ir augstākas par 5%. Pirms pāris gadiem tie bija 10%. Tātad, neskatoties uz šo relatīvi augsto kvotu, mēs konstatējam, ka ir būtiski uzlabojumi panākti. Taču jāsaka, ka ir jāveic vēl mm, daudz labojošie pasākumi, vēl pārāk daudz naudas tiek zaudēts krāpniecības rezultātā ir nepieciešama uzlabojuma. Budžeti, budžeti ir uh, jātuvina uh, realitātei un atbilstoši jāpārbauda mums, uh, jāievēro tas, ka vidējā termiņā budžeta pārvaldīšana un kontrolas uh, funkcija atsevišķajās dalībvalstīs ir tieši tikpat nozīmīga. Slek, sliktu politiku jākoriģē jo tā var būt arī iemesls anti-Eiropa eiropeiskiem noskaņojumiem. Ja ir tāda, nu, ab, tāds iespējas, ka ES līdzekļi tiek slikti pārvaldīti un slikti investēti, un tiek izdarīts secinājums, ka tad ES ir slikti eh, strukturēta un slikti veids kontrolas funkcija, nu tad jāsaka, ka pašu mājas jāsakārto. Eiropas Savienības komisija ir jārēģē, tādēļ esmu iepriecināts par šo, šo ļoti korekto politiku, kas rūpējas arī par termiņu ievērošanu programmas, struktūra fondu programmas noslēgums 2016. gadā ar šo situāciju mēs mēģinam tikt galā, jo aizvien vēl nav viss noslēgts. Parlaments un komisija aktīvi strādā, budžeti tiks pieņemti, taču man liekas, ka nu, tas aizvien ir Santera komisijas uh, darba rezultāts, ka parlaments uh, rīkojas tieši šādi. Nacionālajie parlamenti uh, vērtē tā, ka 80% no ES budžeta tiek tērēts uh, un tērēt šos līdzekļus reģionālajie un nacionālajie parlamenti ir gatavi palīdzēt. Um, ļoti bieži runā par uh, kļūdu kvotām, par augstu uh, rādītāju krāpnieciskiem darījumiem. Uh, līdz ar to automātiski jāuzdod jautājums, vai Eiropas politika šeit uh, ir tāda, ka ir uh, iespējami uh, uzlabojumi līdzekļi ir uh, jāizmanto liederīgi, ir jāpārtrauc uh, šis, šī principa pielietošana, jūzit to lūzit, respektīvi uh, izmanto vai zaudē līdzekļus. Mums ir nepieciešams atgūt pilsoņu uzticību. Arī par to, ka atbildīgās iestādes tiešām visos līmeņos uzmanīgi un atbildīgi strādā. Dažādās dalību valstīs ir decentralizēta Eiropas līdzekļu pārvaldīšana. Ja atbildība ir decentralizēta, tad tai var būt arī negatīvi efekti, ja atbildības starp nacionālo reģiono un vietējo. Uh, administrācija nav uh, skaidri noteikti, tad arī līdzekļi netiek veiksmīgi pārvaldīti. Un tāda sēde, kāda šodien šeit Eiropas parlamentā tiek noturēta, arī klāt esot Nacionālo parlamentu pārstāvjiem parāda to, ka visdažādākajos līdziņ, lī, viņos ir iespējama aktīva sadarbība. Veidojot uh, budžetu, pārvaldot līdzekļus un tieši es budžeta uh, kontekstā atbildība ir skaidra. Eiropas Savienība, nu tas nozīmē komisija un padome, tām jāpieņem lēmumi. Respektīvi parlaments un uh, komisija balstoties uz uh, komisijas priekšlikumi. Uh, vērtē, vai budžeta priekšlikums ir akceptējums, un tad uh, pieņem to, un pēc tam ir nepieciešama kontrola. Tātad ir nepieciešams politisks reze, redzējums, politisks nākotnes redzējums, un tad tā izpildījums. Sākumā runājot par Eiropas Savienības budžetu. Un budžetu un tāpat arī septiņu gadu uh, finanšu plānošanas programmām. Nozīmīgi ir uh, šo perspektīvu iezīmēt, taču nepieturēties absolūti tikai uh, pie burta, bet krīzes situācijā jau būtu iespēja reaģēt uz uh, notiekošo ilgtermiņu fīziju ir nepieciešama. Tas jāuzsver tāpat. Mēs negribam plānošanas, uh, tādu plānošanu, kāda bija padomu režīmu laikā, bet gan tādu ļoti uh, ilgtermiņa vīziju ar iespēju uh, reaģēt uz uh, notiekošo. Paldies! Paldies! Mēs arī atbalstam jūsu redzējumu dažos punktos. Par to varēsim tūlīt diskutēt. Polijas pārstāvs, uh, vē, polijas pārstāv vēlas uzstāties nemaz Nedomāju, ka jūs varēsiet atbraukt. Viens kolēģis nevarēja ierasties, tādēļ ļoti priecīgi esmu jūs redzēt. Lūdzu, jums uzreiz vārds. Lūdzu. Państwo. Jako przedstawiciel polskiego parlamentu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Esmu Polijas parlamenta pārstāve un pārstāvu arī uh, Austrumpoliju, kur ļoti daudz kas ir paveikts pateicoties Eiropas Savienībai. Uh, Tomēr Austrumpolijā vēl ir daudz darāmā. Nu, un es gribētu uzsvērt, ka mēs atbalstām efektīvu naudas izmantošanu, tātad naudas, kas nāk no Briseles. Bet vienlaicīgi ir eh, tikpat svarīgi uzsvērt to, ka Eiropas Savienības līdzekļu sadalē vajadzētu notikt pēc iespējas tuvāk Eiropas pilsoņiem, un jo īpaši tas attiecas uz kopīgo lauksēmniecības politiku. Eiropas integrācijas procesos tas vairāk kārt ir pierādījies. Tāpat mums vajadzētu arī reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Uh, Nauda nevienmēr ir vajadzīga tikai vietējiem mērķiem, tā ir vajadzīga arī vīdes aizsardzībai, zemizmešu ekonomikai, izglītībai, novatoriskām ekonomikā. Vēlētos arī norādīt, ka reformas ir vajadzīgas, bet mums vajadzētu izturēties piesardzīgi pret reformām, tā lai mūsu paveiktais nepazustu visu reformējot. Mūsu jaunās prioritātes atbilst uh, Eiropas prioritātēm. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs atbilstošs finansējums. Paldies! Jawohl, vielen Dank für... Lielas paldies par uh, jūsu teikto. Ja kāds vēlas uh, izteikties, tad lūdzu aizpildiet šo pieteikuma lapu. Jā, protams, mēs runājām par šīm problēmām lauksaimniecības fondos, un uh, es arī saprotu, ka uh, uh, reģionālajā fondā situācija ir līdzīga. Mēs redzam, ka šeit parādās arī papildu problēmas, uh, tāpēc, ka uh, tiem ir atšķirīgas īpatnības. Un tāpat arī ir skaidrs, ka šī um, sistēmā pieejamā nauda, kas dažkārt ir varbūt pārāk liela, ir skaidrs, ka to ir grūti izmantot. Šīs summas vienkārši ir pārāk lielas. Uh, un, ja tās varētu izmantot, tad tās arī tiktu izmantotas. Tieši tāpēc mēs redzam, cik ļoti ātri tas viss pavirzās uz augšu, un tāpēc mums interesē jūsu viedoklis. Mēs vienmēr mm, pagarinām šos daudzgadu finanšu periodus, tikko revīzijas palāta teica, ka tie varētu būt pat 20 gadi, un tad, ja perioda beigās šīs uh, naudas trūks, tad parādās ļoti liels problēmas. Redzam, ka ļoti daudzas dalībvalstis ir ieinteresētas šīs naudas izmantošanā. Vienkārši izmantot, nepārbaudot, vai šis projekts ir vispār vajadzīgs vai nē. Jā, es varētu šeit jums stāstīt patiešām interesantus stāstus par projektiem, kas ir tādi ļoti neskaidri, vai tie vispār bija vajadzīgi vai nē. Uh, Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt daudz mērtiecīgāku Eiropas līdzekļu izmantošanu. Tas ir ļoti būtiski izaugsmē un nodarbinātībai. To, protams, mums vajadzētu piesaistīt arī kondicionalitātei daudz vairāk nekā pašlaik. Galu galā ir jāpaskatās, vai naudai ir kaut kāda vērtība. Galu galā Eiropā tās būs arvien mazāk. To mums vajadzētu paturēt prātā. Mums ir jādomā, kur ir šī pievienotā vērtība, ko no tā gūst dalībvalstis. Šīs jautājums mums ir svarīgs, un nākamajā finanšu periodā e, tas noteikti ļoti daudz parādīsies debatēs. Došu tagad vārdu vēlreiz Martin kungam, lai viņš varētu mums vēl pastāstīt par tuvāko finanšu periodu, pēc tam Lazaro kungs par struktūru fondiem, par e, līdzekļu nobīdi. No Tāpat arī varbūt nacionālajie parlamenti vēlēsies izteikties. Van Rompīkungs, mēs eh, bieži vien rādzām, ka dalībvalstīs eh, parādās šīs līdzekļu noplūdes problēmas. Spānijā varētu šeit rakstīt grāmatu ar uh, dažādām konstitucionālajām problēmām. Uh, Vācijā šīs problēmas ir mazliet atšķirīgas. Es gribētu, lai jūs mazliet par to pastāstītu, eh, ņemot vērā Bēļģijas aspektus. Es gribētu saprast, kā Bēļģija risina struktūra fondu problēmas. Eh, šī gada sākumā problēmas tika atrisinātas, mēs ceram, ka tādas arī paliks. Mēs gribētu dzirdēt no jums, eh, kādas iespējas pastāv iejaukties nacionālajā līmenī. Lūdzu, Mārtiņkungs. Thank you again, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Tikai pāris punktu, kas eh, līdz šim parādījās diskusijās. Jautājums par kļūdas li, mm, līmeņiem. Tas nav nekāds pārsteigums. Mēs ļoti bieži runājam par kļūdu līmeņiem šajā komitejā, tad, kad ir runa par kohēzijas politiku un struktūru fondiem. Tika izdarīta arī atsauce uz to, ka revīzijas palāta savā gada pārskatā par 2013. gadu atklāja, ka tās noteiktais kļūdas diapazons ir apmēram 5-6%. Es vēlētos to visu skatīt atbilstošajā kontekstā. Tas parādās tiesas pārskatā un arī gada pārskatā, ko gatavo mūsu ģenerāldirektors. Tad, kad mēs nokļūstam līdz kontrolas ķēdes beigām, tad šie skaitļi mainās. Mēs eh, veicam darbu balstoties uz Nacionālo revīzijas iestāžu darbu, un šeit mēs redzam, ka uh, apstiprinātais kļūdas līmenis ir apmēram 3%. Tāpat arī ir jāņem vērā koriģējošie procesi, kas tiek veikti. Un uh, tieši tāpēc, ņemot vērā metodoloģiju, mēs varam nākt klajā ar šiem secinājumiem, ka atlikušais kļūdas līmenis ir zem 2%. Protams, tas viss būs vēl skaidrāks tad, kad būsim noslēguši visus pārskatus par 2013. gada programmām. Problēma, kuru īsi pieminēju arī iepriekš, ir tas, ka esam veikuši pamatīgas pārmaiņas tajā, kā gūt pārliecību par kohēzijas politikas atbilstību 2020. gada periodā. Tas mums ļaus gūt labāku pārliecību par šo atlikušo kļūdas līmeni, jo mēs skatīsim šo 12 mēnešu periodu izolēti. Un mēs varēsim skaidri saprast, kāds ir atlikušais kļūdas līmenis. Uzskatām, ka ar šo sistēmu mēs varēsim parādīt, ka šis lēciens no 2000. 2000. 2006. gada līdz 2013. gadam, kad kļūdas līmenis ievērām samazinājās, ka mēs varēsim iet arī uz priekšu. Mēs varēsim sniegt pārliecību sabiedrībai, ka šie līdzekļi tiek labi kontrolēti. Tas būtu viens elements. Tāpat arī parādījās jautājums par administratīvo kapacitāti. Lai mēs varētu šos uh, līdzekļus izmantot efektīvi, uh, ir jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai attīstītu viņu kapacitāti. Šis jautājums tiek risināts ar kondicionalitāti, kas ļauj veicināt kapacitāti, bet, protams, ir arī tehniskā palīdzība, dažādas darbības no komisijas puses, ko savukārt atbalsta arī citas institūcijas. Tas viss tiek vērsts uz dalībvalstīm, kurām ir vājāka administrācija un kurām ir vajadzīgs šis papildu atbalsts jo īpaši, eh, ja ir vajadzīga viedā specializācijas stratēģija. Tieši tāpēc eh, tam ir vajadzīgs atbalsts, jo šī ir jauna lieta. Tāpat mums ir arī pilotu projekti dažādos reģionos, kas ļauj mums eh, darboties tā vairāk uz vietas. Mēs sadarbojamies ar nacionālajām un reģionālajām iestādēm, lai virzītu to visu uz priekšu. Mēs noteikti pie tā darbojamies par saistībām. Atkal, ja mēs domājam par kontekstu, no 2013. gada līdz pašreizējiem brīdim reģionālais un kohēzijas fonds, tātad eh, šie, šīs kopējās saistības, kas ir zudušas dalību valstīm, ir apmēram viens miljards. Te ir, mm, te ir eh, runa par visnotaļ ierobežotu summu, jo kopējie piešķīrumi bija ļoti lieli. Tāpat, ja ir runa par slēgtām, noslēgtām programmām, kur uh, Eh, galīgais termiņš dokumentu iesniegšanai ir nākamā gada mārts, mēs eh, lēšam, kā tikai divas, eh, trīs dalība valstis riskē ar um, līdzekļu zaudēšanu. Tātad mēs uzskatām, ka ir tikai un vienīgi leģitīmi palīdzēt dalību valstīm izmantot pieejamo finansējumu. Protams, uh, vienlaicīgi nodrošinot, lai noteikumi tiktu ievēroti un lai būtu atbilstība, kā arī lai tiktu sasniegti rezultāti. Vēl uh, ļoti būtiski ir domāt par caurdzamību. Ne tikai komisijai vajadzētu veikt uzraudzību pār līdzekļu izmantojumu, vajadzētu arī to darīt nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. To vajadzētu darīt atbilstošajām iestādēm, vēlētajām iestādēm un arī Eiropas pilsoņiem. Tieši tāpēc 14. un 20. gada periodā mums ir daudz lielāka caurdzamība. Tas eh, parādās ar atklāto datu platformu, kur ik viens var eh, tiešsaistē paskatīties, kas tieši ir noteikts dalību valstu un reģionu līmenī, kādi tad ir nolūki attiecībā uz sasniedzamajiem mērķiem. Pēc tam viņi var arī kontrolēt, kādā veidā nauda tiek tērēta un kas par šo iztērēto naudu ir izdarīts. Tas tiek darīts ar dalībvalstu gadu pārskatu palīdzību. Šie dati tiek publiskoti, viss ir redzams un apskatāms visiem interesantiem. Domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem mm, dzinējspēkiem, kas ļauj nodrošināt vajadzīgos rezultātus. Un tagad skatoties nākotnē, protams, vēl ir pāragri komisijā uh, domāt par to, kas notiks pēc 2020. gada. Domāju, ka visiem ir skaidrs pēc uh, diskusijām par uz rezultātiem balstītu darbību un arī pēc vidustermiņa pārskata, ir skaidrs, ka mēs mēģināsim turpināt darbu pie rezultātiem. Mēs mēģināsim izmantot arī rezultātus no analīzes par paveiktajām programmām, lai saprastu, kas darbojas un kur ir vajadzīgi labojumi. Attiecībā uz kohēzijas politiku mēs redzam, ka kondicionalitāte ir liederīgs rīks, un mēs eh, gribētu to uh, varbūt pielāgot un attīstīt tālāk. Vienkāršošana arī būs ļoti svarīgs punkts. Mēs esam panākuši progresu, bet vēl ar vienu pastāv viedoklis, ka vēl ar vienu finansējumam piekļūt ir sarežģīti. Un uh, dalību valstīm ir arī sarežģīti pārvaldīt uh, šos fondus pašreizējā kontekstā. Priekšlikuma vidustermiņa pārskatā Eh, pārēdz, ka vajadzētu virzīties uz priekšu, cik tā tas ir iespējams pašreizējā ietverā, bet ir vajadzīgi tālāki stimuli, lai virzītos uz priekšu. Tāpat ir ielastīgums tika pieminēts. Mēs eh, noteikti saprotam, ka tas būs viens no problēmu jautājumiem, ko vajadzēs ņemt vērā periodā pēc 2020. gada. Tāpat arī ir vajadzīga saikne ar ekonomisko pārvaldību. Tas atbilst arī pārējo runātāju teiktajiem. Tātad tieši par to mēs domāsim tuvākajos mēnešos. Tas ļaus mums sagatavot komisijas priekšlikumu līdz nākamā gada beigām. Ja runa par kohēzijas politiku, mēs noteiksim arī mērķus. Jūnijā nākamgad ir paredzēts kohēzijas fórums kas ļaus nodrošināt konsultācijas un arī diskusijas par svarīgākajiem jautājumiem. Kohēzijas ziņojums savukārt tiks publicēts eh, nākamā gada sākumā. Paldies! Paldies, un arī referents vēlējās uzstāties, lūdzu. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Nu, tieši runājot eh, ar eh, Nacionālo parlamentu un reģionālo parlamentu deputātiem. Uh, Tiekoties, nu, nedzirdēju nevienu, kas nebūtu teicis, cik svarīgi ir uh, fondu palīdzības uh, maksājumu reģioniem. Bet esmu pārsteigts par to, cik, nu, bezrūpīgi tomēr ir attieksme pret šiem fondiem. Uh, Gribu um, teikt, ka periods uh, jau 2014. gada ir aizsākts, taču 2015. gada beigā uh, mak neizmaksāti uh, maksājumi uh, līdz 2013. gadam bija vairāk nekā 23 miljārdi. Un aprēķini uh, tie, ko reģioni uh, tika iesniegti, uh, attiecībā uz iepriekšējā perioda aprēķiniem, un pat šodien šie maksājumi nav pilnībā noslēgti. Tā ir tā nauda, kuru reģionu dalībvalstīs ir izdoti, un kas tagad pietrūktu laika budžetos vienlaikus, mēs redzam, ka ir ļoti liela kavēšanās jaunā perioda sākumā. Mums jākonstatē, ka tikai 20%, nu, piektā daļa no dalību valstīm ir nosaukusi izmaksojošās iestādes. Bija ilga, kavēju, ilga kavēšanās partnerības salīguma noslēgšanā, un balstoties uz to, tad nosaka arī operacionālās programmas, kas tagad, nu, ap, aptuveni 100% apmērā ir noteikts, un tikai tagad var sākties projektdarbs. Un trīs gadus jau uh, ir pagājuši šajā darba ciklā. 2018. un 19. gadā Martina kungs teica, ka izvērtēšanas procesam jau būtu jāsāks, jo tad uh, balstoties uz uh, rezultātiem varētu būt arī uh, izmantot rezervu tā, kas uh, tagad ir uh, ievespējama. Nu, uh, tas ir tikai informējot par šiem riskiem. Ja tas ir tik ļoti nozīmīgi, tad vajadzētu daudz vairāk un aktīvāk strādāt pie tā jautājuma, lai uh, ietver noteikumi tiktu sakārtoti un lai projekti tiktu īstenoti. Tāda, kas būtu liederīga visādi citādi, nu es varu tiešām apstiprināt, ka ir tik ļoti daudz uh, prasība Eiropas budžetam, kas attiecībā uz uh, pašu uh, ievērošana ir limitēts, jo 80% ir uh, struktūra fonds lauksaimniecības palīdzība, tas tiek sniegts dalībvalstīm. Un tad uh, jāuzdod jautājums arī, vai mēs kohēzijas un struktūra politiku līdzšinējā apmiera, apmērā varam, vēlamies turpiniet un spējam vispār to turpināt. Tādēļ man liekas, ka šeit vienošanās starp visiem līmeņiem tie, kas ir saņēmēji, tie, kur tiek projekti īstenot, tas notiek jūsu atbildībā, un ar tiem, kas vēlas sasniegt noteiktus mērķus un ir radījuši noteiktus pamatus, proti Eiropas līmenis, ieskaitot arī Eiropas parlamentu. Ja ir kāda kavēšanās un, un, un tas nevar tikt atbilstoši īstenots, tad nu, mums jārunā par to ir lai nebūtu tā, ka nākamo 3-4 gadu uh, laikā mēs atkal saskartos ar tām pašām problēmām, tikai vēl lielākā apjomā. 2017. gada budžetam Tas ir ļoti saspringts aktuālo notikumu rezultātā. Maksāšanas līdzekļi ir pa 50% struktūra fondiem samazināta, jo vienkārši ir sagaidāts ar to, ka nevar norēķināties par projektiem jaunie veicināšanas projektā. Nu, tas tiek virzīts tā, ka maksājumu uh, problemātisks jautājums arī uz nākotni, un tad ir jārunā par to, vai mēs to vēl varam kopā paveikt, vai vēlamies to kopā vēl paveikt. Paldies! Paldies tagad vēlreiz, eh, Van Rompuy kungs. Un tad eh, arī eh, vēl noslēguma vārtiem revizijas pārstāvjiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir tā, ka Beļģija ir federāla valsts, kur eh, daudz atbildības ir eh, sadalītas starp Valoniju, Flandriju un Briseli. Un CETA līguma gadījumā mēs jau redzējām, ka šīs eh, brīvās tirzniecības nolīgums bija jāapstiprina visos trīs reģionos, bet ne nacionālajā parlamentā. Uh, Līdz ar to pastāv, varētu teikt, tāda atsevišķu reģionu neatkarība. Vācijā federālo zemju tiesības arī ir, cik es saprotu, tad eh, federālās tiesības dominē pār atsevišķajām federālajām zemēm, bet eh, Beļģijā tā tas nav reģioniem ir suverēnas tiesības, un tas pats ir attiecināms arī uz struktūra fondiem. Tie, eh, par tiem tiek lemts un pārvaldīti tie tiek ir tieši reģionu līmenī. Flandrija lem par darbu, darba vietām, un eh, nacionālai eh, valdībai tur ir diezgan maz, kas sakām salīdzinot ar reģioniem. Beļģijas gadījumā Vēl e, jāsaka, ka e, reģioni ir ļoti atšķirīgi. Valonijā struktūrālais bezdarbs ir ļoti augsts. Tas ir reģions, kur ir e, ļoti liels grūtības radīt jaunas darba vietas, tikt līdzi jaunāko tehnoloģiju attīstībai. Līdz ar to arī sociālā politika, ekonomiskas politika salīdzinot ar pārējo Beļģiju, ir nu, vāja. Valonija ir ekonomiski visvājāk attīstītais Beļģijas reģions ar visaugstāko bezdarbu, lielākām struktūrālajām problēmām. Flandrijā jau tas izskatās savādāk. Lauksainiecība tur ir ļoti svarīga tautsainiecības daļa. Tā teikt, liela atbildības joma reģionāli. E, ir tātad katram reģionam, kā es sacīju, un tie tad arī lēmi. Savukārt valdība lēma federālā līmenī, un Beļģijas parlaments tur neko daudz nevar teikt. E, tieši tādēļ, ka e, šī atbildība ir sadalīta starp reģioniem, un tādēļ reģioni ir tik spēcīgi. Uh, Un tas pats ir attiecināms uz struktūra fondu līdzekļu apgūšanu. Par tiem tiek lemts Beļģijas reģionālajos parlamentos. Visa lēmuma tiek pieņemta tur. Un tāpēc arī tiek diskutēts visu laiku par to, cik efektīvi tiek izmantoti līdzekļi no struktūra fondiem. Diemžēl tas nevienmēr ir tik eh, efektīvi, tik pamatoti, tomēr pēdējo gadu laikā eh, mēs redzam lielāku uh, uzsvaru uz eh, kritērijiem, kas saistīti ar izpildi, ar rezultātu sasniegšanu, bet, kā jūs minēju, Nacionālais Beļģijas parlaments nevar spriest par struktūra fondu līdzekļu apgūs efektivitāti. Šāda atbildība ir tikai atsevišķajiem reģioniem. Šie reģioni ir daļa no Beļģijas, protams, bet viņiem ir daudz lielāka atbildība un autonomija nekā federālai valdībai. Neatkarības centieni ir diezgan spēcīgi, ir arī separātistu kustība. Tomēr, paskatoties uz budžeta pilnvarām un eh, summām, kas ir eh, iesaistītas Eh, tad federālo eh, reģionu daļa ir eh, divreiz lielāka nekā federālo, federālas valdības skaitļi, nu, ja viņa vērā parādus. Tas pats ir attiecināms arī uz līdzekļu iztērēšanu. Es ceru, ka es atbildēšu jūsu jautājumu. Jā, paldies. To mēs arī atcerēsimies tad, kad domāsim par to, kur var e, veicināt efektivitāti. Tas, ko jūs sacījāt, bija ļoti svarīgi. Un tad došu vēl e, vārdu Lazaru kungam e, noslēgumam par šo sadaļu un lai iesāktu jauno sadaļu par jaunu sadarbības modeli starp Eiropas Savienību un tās dalību valsts pārvaldes iestādēm. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos eh, pievērst uzmanību kādām bažām, respektīvi, ka kohēzijas līdzekļi, eh, to apgūšana īsti nav sekmējusies šobrīd jaunajā periodā. Ir visādas kavēšanās, gan dalību valstīm, gan komisijai vajadzētu papētīt šo jautājumu. revīzijas eh, palātā mēs redzam daudz iespēju attiecībā uz pašreizējo daudzgadu finanšu schēmu, kā varētu eh, labāk izmantot citu revidentu darbu, lai tuvotos vienotās revīzijas principam. Igadējā uzklausīšana sniedz šādu iespēju dalību valstu revīzijas iestādes e, tad e, iepazīstas ar ikgadējiem atzinumiem, pirms mēs veicam savu revīziju. Vi, e, tajā brīdī visi korektīvie pasākumi jau būtu īstenoti. Tādējādi mēs varētu ievērojami samazināt mūsu revīzijas apjomu Tāpat arī eh, pieaugošu finanšu instrumentu izmantošana, īpaši, kas saistīta ar ievērojamām naudas summām, kas vienkārši atrodas kontā, bet netiek izmaksāt atbalsts saņēmējiem. Un kas ir svarīgāk, eh, nauda, kas no finanšu līdzekļiem, no finanšu instrumentiem tiek tērēta, tai um, ir nepieciešams pietiekami pierādījums e, uzrādīt, kā tiek nodrošināts investīcijas, veicināta nodarbinātība un e, izveidot infrastruktūru, bet tas netiek darīts pietiekamā apmērā. Tur vēl daudz, kas ir darām šai ziņā. Un tagad es e, pāriešu pie trešās daļas, kas ir mūsu noslēdzošā daļa Revīzijas palāta atzīst to, ka daudzas izmaiņas pašreizējā daudzgada finanšu schēmā, jeb DFS, eh, palīdzēs uzlabot eh, pieju, tomēr ir nepieciešams veikt vēl izvērtējumu. Tiks sagatavots īpašs ziņojums nākamā gada sākumā attiecībā uz to, vai komisija var iegūt eh, pārliecību no atzinumiem par KLP tēriņiem. Otrakārt, ir nepieciešams sniegt eh, lielāku uzsvaru, likt lielāku uzsvaru uz atbilstības izvērtējumu. To mēs arī cenšamies atspoguļot savā ikgadējā ziņojumā. Eiropas revīzijas palāta vēlas izcelt to, ka Eiropas un nacionālai parlamenti var sniegt savu ieguldījumu, lai noteikumu būtu mazāk sarežģīti orientēti uz rezultātiem un sniegtu uzticamus datus. Kā to sasniegt? Kā jau es to skaidroju pirmajā sesijā, vienotājs audi, eh, revīzijas atzinums eh, paredz atsevišķu ietvaru ar atvērtām caurskatāmām kontrolēm, kas ir eh, pieejams visām pusēm, visa procesa ietvaros, vienkārši skaidra likumdošana Eh, tiek eh, pārbaudēs revīzijās izmantots nejauši izvēlēts paraugs. Tas nav tā, ka eh, visi vienkārši uzticas citiem. Startautiskie standarti prasa, ka revīzijas veicējs ir pārliecināts, ka viss darbs ir veikts atbilstoši vienotiem standartiem. Tas ietver arī revīzijas darba atkārtot veikšanu. Katrā ziņā mums ir iespēja uz, veikt uzlabojums daudzās jomās. Labāki dati eh, sniedz labāku priekšstatu arī par geogrāfisko eh, situāciju. Un tas ļauj iespēju vairāk koncentrēties uz rezultātiem. Runājot par veiktspēju un rezultātu sasniegšanu, ir nepieciešams uh, rast kopīgu uh, Eh, izpratni, kādu Labajovs kundze norādījusi 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā. Tas jāsaprot, ko mēs saprotam ar vārdu performance, eh, šī veiktspēja. Mums ir jābūt vienotai izpratnē par to, ko tas nozīmē. Paldies! Jā, sirsnīgs paldies! Ievads uh, uh, trešajam darba uh, cēlēnam. Tas, tas bija tas, ko jūs izteicāt. Jā, labi. Uh, Nu, tad nākamais runātājs sarakstā mūsu kolēģa labā, jo viņi sastādīja ziņojumu par budžetu pieņemšanu un apstiprināšanu pagājušā gada budžetam, un viņai ir noteikta pieredze, ar kur viņa noteikti var dalīties ar mums. Paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi, godāmie parlamentu deputāti, godāmie revīzijas palātas pārstāvji, komisijas pārstāvji. Es vēlētos atvainoties, ka es nevarēju piedalīties šajā sanāksmē no paša sākuma. Man šī uzklausīšana ir ļoti nozīmīga Un patiešām, ja man nebūtu bijusi uzklausīšana par darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu, kas, kā jūs sapratīsiet, Eiropai pašlaik ir ļoti svarīga, es noteikti būtu piedalījusies šajā uzklausīšanā jau no sākuma. Diemžēl nevarēju būt klāt abās. Uh, Es esmu runājusi par finanšu uzraudzības jautājumiem, un tur piedalījās arī komisijas un dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Domāju, ka tieši par to arī ir, jās, pie tā arī ir jāstrādā. Jā, finanšu pārvaldība varbūt nav tik interesants temats, taču nodokļu maksātāju naudas aizsardzība pašreizējos bezdarba un resursu. Uh, ierobežotības laikos ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības budžeta aizsardzību. Te uh, galvenais tomēr ir politika. Vēlētos to uzsvērt. Tas bija pirmās sesijas temats, proti lauksaimniecība, reģionālā attīstība. Mm, te ir runa par politiku. Finanšu menedžments ir ļoti svarīgs elements mūsu politikā, bet mēs nedrīkstam aizmirst par uh, Eh, šo politiku mērķiem, un proti tas ir uzlabot eh, Eiropas pilsoņu eh, dzīves līmeni. Es piekrītu, ka Vairāk nekā, nu, man, man ir patiešām žēl, ka vairāk nekā puse no atbildīgajām iestādēm nav atsūtījušas eh, pārstāvjus uz šo sanāksmi. Eiropas līguma 317. pantā ir teikts, ka Eiropas Savienības budžets tiek īstenots kopā ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt kopīgi pie saprātīgas finanšu vadības. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsadarbojas pie tā, lai Eiropas pievienotā vērtība ļautu mums uzlabot eh, budžeta izpildi un ļautu mums samazināt arī kļūdas līmeni, kur ir runa par uh, finansējumu. Es arī gribētu norādīt, ka revīzijas palāta savā gada pārskatā jau vairāk kārt ir norādījusi, ka, ja runa par kļūdām, tad eh, komisija, dalībvalsts iestādes vai arī neatkarīgie revidenti uh, Eh, varēja novērst vai koreģēt šīs kļūdas, jo viņiem bija vajadzīgā informācija pirms viņi akceptēja šos izdevumus. Es gribētu uh, likt uzsvaru uz vairākiem punktiem. Un mans pirmais punkts ir, eh, kāpēc uh, budžeta kontrolas komiteja uzaicināja nacionālos parlamentus. Mūsu komitejas galvenais uzdevums ir pārbaudīt, kā Eiropas Savienības budžets, tātad nodokļu maksātāju nauda, tiek uh, izmantota Un eh, tātad te ir runa par gada pārskatu, ko gatavo revīzijas palātā. Eh, Eiropas budžets eh, maksājumos bija 140 miljardi eiro, un tas ir neliels vai vidējs budžets, ja mēs salīdzinām to ar dažu dalībvalstu budžetiem. Bet šis budžets ir ļoti būtisks mazajām dalībvalstīm, kas ir ļoti atkarīgas no Eiropas finansējuma. Komisija ir galīgi atbildīga par Eiropas Savienības eh, īstenošanu, taču 80% no maksājumiem tiek dalīti starp komisiju un dalībvalstīm. Un, kā jūs zinat, eh, lauksaimniecības eh, joma un arī nodarbinātība un reģionālās lietas šeit ir svarīgākās nozares. Uh, Katru gadu revīzijas palāta atklāja kļūdas un neatbilstības attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu, jo īpaši lauksaimniecības, lauka attīstības un kohēzijas politikā. Šīs neatbilstības ļoti bieži izriet no tā, ka uh, ir mm, notikusi uh, cita veida interpretācija, ir uh, samazināta kontrole sistēma dalībvalstīs, tātad šīs pirmā līmeņa pārbaudas nav veiktas. Uh, Eh, tiek gatavoti arī ikgadējie mm, aktivitāšu ziņojumi Eiropas komisijas ģenerāldirektorātos. Protams, ja problēmas ir dalībvalsts pusē, tad eh, tiek vestas sarunas arī ar dalībvalstīm, un mūsu nacionālajie partneri ir tieši parlamentārieši, dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Tieši tāpēc ir tikai normāli, ka mēs vēlamies ar jums apmainīties viedokļiem. Pagājuši, kad es biju referente par 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un mums neizdevās norganizēt šādu sanāksmi. Mēs uzaicinājām uh, valdību uh, iestādes, bet tās atteicās piedalīties šajā sanāksmē. Uh, šogad Slovākijas prezidentūra atteicās piedalīties mūsu sanāksmē. Man ir patiešām žēl, ka dalību balstu iespā, iestādes neinteresējas par uh, finanšu kontroli Eiropā. Uzskatu, ka dalību valstīm ir atbildība. Protams, dalību valstis pašas izlemj, ko tās darīs attiecībā uz budžeta uh, izpildi. Tas tiek darīts ar īpašiem paziņojumiem, ar pārskatiem, ar uh, atzinumiem, ka viss ir noticis legāli. Eiropas parlaments apsveic to, ka Dānija, Nīderlanda un Zviedrija ir nolēmušas iesniegt šīs eh, nacionālās deklarācijas. Ir ārkārtīgi būtiski, lai dalībvalstis uzņemtos politisku atbildību par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu ar šādu publisku dokumentu. No otras puses, Eiropas Savienības finanšu regula pārēdz, ka uh, iestādēm dalībvalstīs ir pienākums uh, izdot uh, ikgadēju atzinumu par atbilstību. Es gribētu citēt jūsu priekšlikumus par šīm nacionālajām deklarācijām un par parlamentu lomu e, šajā jomā. Tāpat arī es gribētu zināt, dzirdēt jūsu viedokli par revīzijas mehānismu, kā tas tiek organizēts jūsu valstīs, kā notiek sadarbība Eiropas Savienības līmenī, vai Eiropa šeit varētu piešķirt lielāku atbalstu. Man patiešām tas būtu interesanti. Nākamais, ko vēlējos teikt, mm, protams, ka mums būtu jāuzdod jautājums, kāda veida dialogu mēs gribētu veicināt ar nacionālajiem parlamentiem. Es varu jums teikt, ka šim dialogam ir jābalstās uz sadarbību un labo gribu. Šeit nav nekādas hierarhijas. Tieši tāpēc mums ir jābalstās uz korektu informācijas apmaiņu. Uh, un uh, savstarpēju izpratni. Eiropas parlaments uh, šeit negrib jūs mācīt. Mēs vēlamies pirmkārtām identificēt un saprast problēmas, lai varētu atrast tām risinājumu. Tad, kad uh, revīzijas palāta atklāja neatbilstības kādā politikas jomā, tam varētu būt dažādi skaidrojumi, iemesli un pamatojumi. Tieši tāpēc mēs uh, esam šeit, lai tos uzklausītu un norādīt uz problēmām, ar ko ir jāsaskaras nacionālajām iestādēm, īstenojot Eiropas Savienības budžetu. Mēs visi saprotam, ka viens no uh, svarīgākajiem neatbilstību iemesliem ir tas, ka noteikumi ir ļoti sarežģīti. Tam visi var piekrist. Mēs saprotam, ka dažkārt dalība valsts rāda šo sarežģītību, jo uh, Eh, pati dalībvalsts sagatavo eh, ļoti detalizētus īstenošanas noteikumus, bet arī Eiropas Savienība šeit uzņemas lielu atbildību, jo tā ir uh, tā, kas pieņēmas lēmumus. Tieši tāpēc ir ļoti labi, ka nacionālajie parlamenti arvien vairāk tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Savienības līmenī. Katru gadu uh, mums ir eh, šis interesantais pasākums - budžeta izpildes apstiprināšana. Es saprotu, ka jūs, kas šeit esat klāt, esat eksperti budžetā, bet es gribētu zināt, eh, cik daudz Nacionālo parlamentu pārstāvju saprot, ko īsti nozīmē šī izpildes apstiprināšana. Nacionālās iestādes ir um, daudzējā ziņā atbildīgas par Eiropas Savienības budžeta izpildi, bet eh, neskatoties uz to, tām nav uh, jāatbild Eiropas parlamenta priekšā. Uh, šīs iestādes ir atbildīgas tikai savu dalībvalstu parlamentu priekšā. Tātad vēlreiz norādīšu, ka parlaments jūs negrib šeit mācīt. Uh, Mēs šeit esam ierobežoti, mēs balstāmies uz eh, Eiropas Savienības institucionālo ietveru, un mums ir jāsadarbojas ar nacionālajiem parlamentiem. Es ceru, ka nacionālajie parlamenti mūs varēs atbalstīt mūsu darbā, jo galu galā mēs vēlamies nodrošināt, lai nodokļu maksātāju nauda tiktu izmantota pēc iespējas efektīvāk. Noslēgumā, gadāmie kolēģi, es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu. Uh, Un uh, man ir veseli četri priekšlikumi sadarbībai. Tātad te ir runa par sadarbību starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu budžeta kontrolas jautājumos. Es uh, gribētu, lai jūs šos priekšlikumus uztvērtu kā um, tādas idejas, uh, kuras ir apspriežamas. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli. Domāju, ka būtu liederīgi sākt ar konkrētiem punktiem. Uh, Lūk, mans pirmais priekšlikums. Eiropas revīzijas palātas gada pārskata eh, prezentēšana katru gadu ir jāveic eh, dalībvalstu parlamentu klātbūtnē. Katru gadu eh, šis pārskats tiek prezentēts Brīselē, bet vajadzētu nodrošināt, lai arī nacionālajie parlamenti šeit varētu piedalīties. Tātad mēs varētu sākt ar gada pārskata prezentāciju kopā. Un nu, nu, tā būtu mūsu uh, kopīga darbība. Otrs priekšlikums. Mums vajadzētu sistemātiski iekļaut budžeta kontrolas dimensiju uh, komiteju priekšsādātāju sanāksmēs, uh, kas notiek gan dalībās parlamentos, gan arī Eiropas parlamentā. Parasti šīs sanāksmes organizē prezidējošā valsts, un tās notiek divreiz gadā. Uzskatu, ka šādas sistemātiskas tikšanās būtu ļoti liederīgas abām pusēm. Trešais priekš, konkrētais priekšlikums - personāla tīkla izveide. Kā politiķi mēs visi zinām, ka bez mūsu darbiniekiem mēs neko nevarētu iesākt mēs varētu nodrošināt sadarbību starp sekretariātiem dalību valstu parlamentos un Eiropas parlamentā. Mēs varētu risināt konkrētus jautājumus, kas attiecas uz dalību valstīm, un varētu arī izplatīt paraugu praksi. Piemēram, kā ieviest vienkāršošanu uh, kā izvarīties no nevajadzīgiem tiesību aktiem. Tāpat uh, vajadzētu ieviest kontaktpersonu, kas būtu atbildīga par šīs informācijas nodošanu. Un pēdējais priekšlikums, kuru vajadzētu uzņemties Eiropas parlamenta uh, budžeta kontrolas komitejai, tātad sistēmiska kontrole. Teiksim, budžeta kontrolas komiteja varētu nosūtīt uh, delegācijas uz dalību valstīm. Šādas delegācijas šad un tad tiek sūtītas. Kolēģis labprāt apspriest šos priekšlikumus ar jums, un varbūt mēs varētu uzskatīt, ka šī pirmā sanāksme ir pirmais solis mūsu tālākajai sadarbībai. Paldies! Nākamais runātājs un būtu jauki, ja mēs varētu vēl atgriezties pie dažiem prie, piedāvājumiem. Un arī uh, budžeta kontrols komitejas tiešām labs ko, uh, partners uh, no Somijas, Nisēlas kungs, kas ir vicepriekšsēdētājs audit komitejai Nacionālajā parlamentā. Un, ja pareizi to saprot, šī ir jūsu uh, darbība, Alan Nisēla, un tagad jums vārds. Uh, chairman, ladies and gentlemen, uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Apsveikumu jums par eh, šī semināra organizēšanu, kas manā pieredzē ir svarīgs. Sadarbība starp eh, Eiropas eh, Savienību un dalību valstīm jauns modelis šai sadarbībai, un tas tāds izaicinājumiem pilns temats. Varbūt mēs varam izmantot Hillarijas Klintons lozungu stiprāki kopā un mēs varam būt stiprāki kopā. Man ir sešas lietas. Pirms manas runātāja minēja četras lietas, ko vajadzētu īpaši izcelt. Man ir sešas. Tātad, pirmkārt, ir svarīgi, lai parlamentiem būtu loma lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienības lietās. Somijā Somijas parlaments liek lielu uzsvaru uz lēmumu pieņemšanu uh, Eiropas Savienības lietās. Mums ir atsevišķi komiteja šajā jomā. Un visi uh, šīs komitejas locekļi tad var lemt par Eiropas lietām, jautājumiem šajā jomā. Otrkārt. Un revīzijas palāta nepieciešama parlamentā, citos varbūt ir. Uh, kā augsta līmeņa parlamentāra struktūra. Somijā konstitūcija nosaka, ka revīzijas komiteja ir pietiekami augsta līmeņa un efektīva parlamentārā struktūra, kas īsteno kontroli. Revīzijas komitejai ir, kas sakāms arī par Eiropas Savienības lietām. Tā sniedz atskaites Eiropas Savienības lietu komitejai par uh, Eiropas revizijas palātas gadējo ziņojumu. Tāpat arī par Eiropas stabilitātes mehānismu gadējiem ziņojumiem un Eiropas eh, stabilitātes eh, instrumentu. Treškārt, parlamentā jābūt arī izpratnēji par Eiropas revīzijas palātas ziņojumu būtību un secinājumiem. Revizijas palātas ikgadējais ziņojums ir ļoti svarīgs gan Eiropas parlamentam, gan nacionālajiem parlamentiem. Un tas pats ir arī sakāms par Eiropas revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem. Jo tur ir minēti konstatējumi, kas eh, palīdz izvērtēt Eiropas finanšu pārvaldības efektivitāti. Un eh, ir svarīgi zināt, kā ir izmantot Eiropas Savienības eh, līdzekļi un kur pastāv lielākie riski. Revizijas palātas ziņojumā ir sacīts, ka ja komisija vai iestādes dalībvalstī vai neatkarīgie revīzijas veicēji būtu izmantojuši visu viņiem pieejamo informāciju, viņi bija varējuši novērst vai koriģēt ievērojumu daļu no konstatētajām kļūdām pirms to veikšanas. Un to ir svarīgi saprast. Ceturtais punkts. Ko darīt ar korekcijām? Eh, manuprāt, revīzijas palātas ziņojumā nav minēts, kā veikt korektīvās darbības nacionālā līmenī. Tas prasītu atbildības uzņemšanos ministram, kurš ir atbildīgs par attiecīgos politikas jomu. Ir skaidra nepieciešamība stiprināt eh, izpratni par eh, revīzijas palātas ziņojumiem un tajos iekļautajiem secinājumiem nacionālā līmenī, tīpaši ministriem. Ir arī jāsaprot eh, ministrijas līmenī, kāda būs korekcija ietekme finanšu izteiksmē, jo ja tā nebūs, pastāv morāli draudi, varētu teikt ka būs zaudējumi. Ja tas viss netiek atbilstīgi paveikts. Piektais. Iespējams, ka būtu, būtu vajadzīgs veikt eh, paralēlas revīzijas, no Eiropas revīzijas palātas puses un arī vienlaicīgi no Nacionāla revīzijas iestāžu puses attiecībā uz struktūra fondu izmantošanu. Tas ir labs veids, kā iegūt informāciju par to, eh, kā tiek izmantot līdzekļi no struktūra fondiem eh, un kā tie tiek pārvaldīti visā Eiropā. Paralēli revīzija rezultāti varētu sniegt arī eh, labāku informāciju par to, kā turpmāk pārvaldīt struktūra fondu programmas kas ir svarīga daļa no eh, kopīgas pārvaldības uh, programmām. Un visbeidzot, Eiropā mums ir nepieciešams būt praktiskākiem. Mums ir labāk jāīsteno pieņemtie lēmumi, tas ir skaidrs. Ir nepieciešams samazināt birokrātiju un administratīvo slogu. Kā jau direktors no Eiropas komisijas minēja, varbūt ir nepieciešams vairāk izmantot uz riska balstītu pieeju revīzijās. Kad da atbilstīgi darbosies administratīvās un kontrolas sistēmas dalību valstīs, uh, Mēs revīzijas tad varēsim izmantot tieši šādā veidā. Tas varētu palīdzēt mazināt administratīvo slogu. Vispārīgi runājot, Somijā mēs cenšamies eh, aktīvi strādāt pie nevajadzīgas birokrātijas mazināšanas, un arī Eiropas Savienībā ir daudz vairāk jādara šajā jomā. Noslēgumā. jaunie notikumi Eiropas Savienībā un pārvaldībā eh, rada nepieciešamību gan nacionālajām revīzijas iestādēm, gan Eiropas Savienības revīzijas eh, iestādēm mainīt savu pieeju. Tāpēc ir nepieciešams, eh, lai gan revīzijas palātas ziņojums, gan galvenie secinājumi un konstatējumi tiek efektīvā veidā komunicēti. Es domāju, ka mēs varam Eh, piekrist paziņojumam, kas ir sagatavots eh, šai sanāksmē, ka parlamentāras kontrolas eh, iespējas tiek stiprinātas no visu instrumentu puses, kas ir to rīcībā, un tas var atstāt ievērojumu ietekmi uz visu iesaistīto pušu darbību. To pušu, kas veic pārvaldīšanu. Vēl vispārīgi runājot, dalību valstīm Eiropas Savienībā ir e, diezgan liels ekonomisks problēmas. Mums ir jādara vairāk, lai atrisinātu problēmas nacionālajā ekonomikā. Ir nepieciešams struktūrālās reformas, lai uzlabotu konkurētspēju un radītu vairāk darba vietu. Kaut arī tas nav budžeta jautājums, varbūt. Šo tematu tomēr vajadzētu arī apsvērt turpmākām diskusijām. Priekšsēdētāji, ir ļoti svarīgi, ka valstu parlamenti uzzina Eiropas revizijas palātas ziņojums, galvenos secinājums un konstatējums, un ka tiek veiktas koriģējušās darbības nacionālā līmenī un tieši ministrija līmenī. Vēlētos jums vēlreiz pateikties par to, ka jūs organizējāt šo semināru pirmo reizi, un varbūt mēs varam turpināt eh, to pašu arī turpmākajos gados. Paldies! Wir, wir danken Ihnen. Wir haben uns wirklich. Jā, paldies. Mēs uh, tiešām gribam uzdot jautājumu, kā labāk uh, to paspēt un pagūt. Mēs visi esam diskutējuši ar uh, nacionālajiem parlamentiem un vienmēr esam dusmojušies par to, ka tikšanās nu nevienmēr ir tik ļoti veiksmīgas. Katrs nosauc skaidrs un tad, nu, kāda ir tā um, darbība un kāds ir secinājums. Mēs gribam īstu dialogu. Eiropas līmenis uh, un nacionālais līmenis. Eiropas līmenī. Uh, nu, dažreiz ir tāda, tāda nesaprašanās un tāds tā kā. Pff, pretinieka tēls radies, eh, mums eh, tas ir jāpārvar. Un tādēļ būtu nozīmīgi, lai mēs saprastu, kādēļ mēs tā rīkojamies. Un tas eh, nav uh, jautājums, kā pavadīt laiku līdz uh, kokteļu pieņemšanai, bet mēs varam vislab vēlamies vislabāk palīdzēt uh, dalību valstīm. Mm, un vēlamies labprāt arī uzlabot Eiropas līmeni. Mēs esam sapratuši, ka informācijas apmaiņa ir jāstiprina, lai labāk saprastu, kādēļ uh, ir uh, situācija kā tāda. Kirsteina kungs no Latvijas vēlas uzstāties, un tagad lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs. Godāmie kolēģi, es gribētu pat izteikt dažus uh, viedokļus saistībā ar Somijas kolēģi Olavi Alana Isilkunga teikto, es pilnībā piekrītu, ka valsts uh, parlamentiem ir faktiski jābūt noteicošai lomai. Kāpēc? Es gribu pievērst vienu mm, tādu, varbūt šeit neapspriestu faktu par uh, politiskās situācijas izmaiņām, kuras pilnībā var sagraut uh, gan šo Eiropas struktūru fondu liederīgumu, gan viņa izmantošanu. Un, un es pateikšu dažus piemērus. Mums Latvijā ir valsts kontrola, kas pārbauda Eiropas naudas izlietojumu, un ir parlamentā publisko izdevumu revīzijas komisija. Un uh, savā laikā samērā labi plānoti projekti, piemēram, lauksaimniecībā, uh, infrastruktūras attīstībā, ostās, robežās – Eh, robežu objektu izbūvē. Nu, arī citās vietās eh, faktiski zaudē savu nozīmi sakarā situācija Krievijā. Jūs ziniet, ka tieši bijušās eh, postsocialistiskās valstis bija tā kā lielāki upuri, jo, piemēram, mums ir trīs neaizsalstošu ostas, kuru loģistika bija galvenokārt orientēta austrumu rietumu virzienā kā tāda, un, un, un sākoties šai kara darbībai Ukrainā praktiski uh, pārtrūka, ja ļoti spēcīgi samazinājās e, šie, e, šie ostu pārkaušanas apjomi, kuros tika ieguldīta liela nauda. Piemēram, Rīgas ostā mums tika izbūvēta vesela sala, lai pārceltu e, no Rīgas centra šos loģistikas darbus uz, uz citu vietu sakarā to, ka tika apkalpots ļoti, ļoti lielas kravas no bijušajām PSRS, eh, bijušajām PSRS republikām. Ja? Un tagad šīs kravas praktiski pazuduši. Infrastruktūras nauda ir iztērēta, ja? tāpat ir izbūvēti jauni, jauni robežposteņi, eh, kuros ir uzstādīti skaneri, kravu pārbaudē vairāk miljonu, teiksim, eiro vērtībā bet uh, šis um, tranzīta krāva apjoms, automašīnu krāva apjoms nav tik liels, lai visus šos punktus uzturētu. Līdz ar to dažos šie kravu pārvadājumi vairs nenotiek, un faktiski tā nauda ir iesaldēta. Un tagad, kas notiek, revizijas komisija uzraksta ziņojumu par to, ka uh, faktiski ir iztērēta liela nauda, bet netiek ņemti vērā šie politiski apstākļi, ja, jo grafiski visu laiku bija, nu, pieaugoša, it kā augšupējoša līkne, tagad viņa ir lejup krītoša, parādās kaut kāda neizmantotās jaudas visur, ja iznāk tā, no, ka, ka, ka, ka šie Eiropas Savienības līdzekļi ir nesaimnieciski iztērēti. Un es arī piekrītu tam, ka liederīguma princips tika likts pamatā. Ja? Varbūt netik daudz eh, tieši birokrātija traucē, bet eh, es domāju, ka šī gadījumā atrodoties mazai valstī blakus tik ietekmīgam lielam, nu, politiskam, militāram, jā, e, saimnieciskam spēkam proporcionāli. Uh, jāņem Eiropas komisija zināmā mērā jāņem vērā šie faktori. Jā. Mums maz, mazāk faktiski skar šī līdzekļu neracionāla izmantošana, cik tieši ir politiskie apstākļi. Un es domāju, ka ar to es arī beigšu, ka es piekrītu somu kolēģiem, kā es teicu, ka uh, No Briseles, man liekas, ir grūtāk to saprast, ja kādā veidā tas notiek. Arī ieviestās sankcijas, viņas varbūt mazāk skar eh, Vāciju vai es nezinu, nu, bet tieši lauksaimnieciskā politikā Baltijas valsts un Polija bija tās, kur eksports praktiski nu, dažās nozarēs, ja piemēram tai pašai piena pārstrādējumi katastrofāli kritās, mums tika pa Eiropas Savienības naudu uzcelt virkni objekti, jā. pārstrādes, kuri tagad arī nu, tā strādā varbūt ar ļoti, ļoti mazu jaudu vai tiek daļa izmantoti. Tā kā Eh, ļoti daudz darba eh, parlamentiem ir tieši, un arī es domāju, arī šeit pie pašas budžeta sastādīšanas te parādās problēmas, ne tik daudz pie šīs kontrolas. Paldies par uzmanību. Wir danken Ihnen, dass Sie Liels paldies! Paldies par uh, to, ka pieminējāt problēmu, kuru nesam uh, izskatījuši. Un jūs, protams, pilnīgi pamatot sakat un aprakstat pasauli, kas visu laiku mainās. Un, protams, uh, jā, tiek izbūvēts pienrūpnīcas un tad eksports uh, pazūd, eksporta mm, iespējas pazūd. Tās tieši ir tās problēmas, ar kurām diendienā saskaramies. Mums jāierēķina ļoti daudz, kas, un mums jātiek galā ar šo, un, protams, kā arī jāpalīdz uh, Mm, atrast risinājumu. Mums ir gluži citas problēmas nekā pirms diviem, pieciem gadiem. Nu, nemaz uh, pirms 13 gadiem, kad sāku strādāt, tad mēs ar pavisam citām lietām nodarbojāmies nekā šodien. Un šodienas redzējums, nu, man liekas, ka pagātne bija vecie labie laiki. Tādi apskaužami laiki, kad uh, relatīvi mazas problēmas bija tās, par kurām bija jādiskutē, ja mēs uh, salīdzinām to ar šodien. Tādēļ apmaiņa ir ļoti nozīmīga un arī tas, kā mēs pievēršamies jautājumiem, kas ir sarežģīti, jo tas apdraud jebkuru efektivitāti attiecībā uz projektiem. Un ja mēs paraugamies tagad uz šiem projektiem, tad nu patiešām matus var plēst. Mēs ceram, ka situācija uzlabosies, ka situācija uh, arī būs laba un ka investīcijas nu, līdz tam laikam vismaz izturīs, izturēs un uh, nebūs ļoti dārgas. Uh, Alana Nīsela grib vēl uzdot jautājumu. Kā jūs vērtējat situāciju, ja mēs eh, budžeta kontrolas komitejā raugamies, tad mēs skatāmies, nu, nu burtiski uh, situācija ārkārtīgi atšķiras devēja valstīs un saņēmēja valstīs. Uh, saņ, devēja valstīs, uh, nu, situācija nav. Uh, Izmantojums nav pietiekami labs un saņēmējiem valstīs tā, netiek pietiekami daudz. Mēs vēlamies, lai visās valstīs līdzekļu izlietojums būtu ļoti efektīvs. Uh, un šī e, interese un interese atšķirības, kādas ir arī uztverē, kā tiek vērtēta Eiropas Savienības nozīme attiecīgajās dalībvalstīs, es domāju, ka es visām dalībvalstīm jābūt piln, vienādi nozīmīgā. Niet tik ļoti daudz runa par naudu, cik par kopīgo un kopējo spēku, ko katrs atsevišķais var tikai kopā uh, sasniegt. Vai varat teikt pāris vārdus, lūdzu? Well, uh, good question, I would say. Uh... Labs jautājums. Es vēlētos mm, norādīt uz problēmu, ka Dažās uh, dalībvalstīs uh, dalībvalstu parlamentiem nav īpašas lomas Eiropas Savienības jautājumos, vai arī šī loma ir parāk uh, neliela. Šo lomu vajadzētu stiprināt. Kā nodrošināt labāku sadarbību? Jautājumos, par kuriem ir jāuzņemas kopīga atbildība. Esmu pamanījis, ka ļoti bieži padome, ekofin padome strādā ar revīzijas palātas ziņojumiem. Un nevienmēr šiem ziņojumiem tiek pievērsta pietiekama uzmanība. Domāju, ka nacionālajos parlamentos mēs varam pateikt mūsu ministriem, lūk, šis jautājums ir svarīgs. strādājot ar revīzijas palātas eh, ziņojumiem. Tātad pievērsiet tiem uzmanību šajās sanāksmēs. Tas nozīmē, ka šādā veidā dalībvalstis var paveikt savu darba daļu. Domāju, ka tas būtu pats svarīgākais. Šīs korekcijas ir jāveic gan dalībvalstu, gan arī saņēmēju līmenī. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt pietiekumus uzlabojumus, kas ir vajadzīgi. Jā, kolēģi Lazaro hat mir erzählt. Lazaro kungs man pastāstīja, ka Ekofin viņam nācās gaidīt četras stundas Vai padomi interesē revīzijas palātas darbs? Gribu jums uzdot jautājumu. Uh, um, Visām iesaistītajām pusēm vajadzētu interesēties par revīzijas palātas darbu. Ja runa par izpildi un par rezultātiem, ir jādomā, kā tos uzlabot. Pirmām kārtām dalību valstīm ir jāizlemj, kādus rezultātus un ietekmi tās vēlas panākt, nākot klajā ar projektu vai programmu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un komisijai vajadzētu nodrošināt kopējas vadlīnijas visām dalībvalstīm. Tad, kad ir runa par operacionālo programmu apstiprināšanu. Vajadzētu Um, arī atcerēties par um, politiskajiem mērķiem, kas ir noteikti desmitgadu stratēģijās. Ir jānodrošina saskaņa ar šiem mērķiem. Teiksim, ir jāskatās, uh, kas ir paredzēts partnerības nolīgumos, operacionālajās programmās, 20 uh, uh, gadu mērķos. Tas viss, ko ir paredzējušas dalībvalstis. Gan dalībvalstīm, gan komisijai ir uh, vispirms jānosaka, kādi tad ir šie sasniedzamie mērķi attiecībā uz līdzfinansējumiem projektiem. Paldies! Jā, vielen dank! Es esmu die Stunde der Wahrheit. Un... Paldies, nu ir pienācis uh, patiesības brīdis. Un Eh, gribētu jautāt eh, Martinai, kas tad īsti ir palicis eh, šajā ziņojumā par kopīgo pārvaldību un ko mūsu kolēģiem vajadzētu um, atcerēties. Dod vārdu jums un pēc tam uh, kolēģis Cēlērs tad teiks galvārdu. Nu, varbūt pats svarīgākais, ko vajadzētu paturēt prātā, ir tas, ka nākamreiz vajadzētu ierasties uz uzklausīšanu. Uh, un būt atklātiem, nebaidīties no parlamenta un no referentiem no tā, ka mēs gribētu jums kaut ko iemācīt. Vajadzētu runāt atklāti par problēmām. Pagājuši, kad man tā patiešām pietrūka. Un skatos ar skaudību uz savu kolēģi Johimu Celleru, jo viņam ir šāda iespēja. Uh, tikties ar nacionālajiem parlamentiem pirms sava ziņojuma gatavošanas. Nemainīsim šo praksi, tiksimies nākotnē katru gadu un nebaidīsimies viens no otra. Jūs redzat, mēs kā budžeta kontrolas komiteja nemaz neizskatāmās tik ļauni, mums patīk atklātas diskusijas. Ja, vielen Dank. Jā, paldies. Nu, mēs varam arī iegūst. Gribu dot vārdu Celera kungam, referentam par 2015. gadu. Viņš izteiks arī noslēdzošos vārdus, un mēs, es gribētu visus jūs ielūgt. Mēs esam sagatavojuši pieņemšanu otrajā stāvā. Esat visi laipni ielūgt iedzert glāzi vīnu ar mums kopā. Nu, jūs jau zinu, ka viss arī ir apmaksāts tāpat arī jūsu darbinieki un tie darbinieki, kas ir šeit klāta. Un es gribu tikai vienu nu, um, teikt, kas ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam. Uh, uh Mēs um, strādājam pie Eiropas finanšu prokurora amata, un šis darbs ir nu tādā noslēguma fāzē. Daudz dalībvalsts ir pret. Tas ir kas tāds, kas labāk aizsargā ES e budžetu no krāpniecības, jo līdz šim nevarējām paļauties uz to, ka dalība valstīs arī tieslietu iestādes eh, aktīvi eh, strādā eh, korupcijas nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanā un krāpšanas gadījumos. Tas ir. A, Uh, mēs strādājam pie tāda amata izveidas, kas būtu tikai uh, finanšu jomā un tikai ES budžeta uh, līdzekļu izdošanas jautājumos dalībvalstīs. Taču esam nobažījušies par tā sauktām sarkanajām kartēm no nacionālajiem parlamentiem. Tās ir viņa tiesības, bet mums ir grūti atbilstoši arī apstiprināt uh, līdzekļu piešķīrumu um, tajās valstīs, kuras apstrīd to, ka nepieciešams šis Eiropas um, finanšu uh, prokurora amats. Ir saistības starp uh, finanšu interešu aizstāvību un uh, iejaukšanos no Eiropas līdzekļu līmeņa. Jo man jāsaka, arī ir daudz piemēru, mēs uh, atsaucamies uz. Uh, To, ka nevaram paļauties uz dažu uh, dalībvalstu uh, tieslietu institūciju darbību. Tas ir finanšu instruments, mums kopā ir jāstrādā pie uh, labākas jautājuma risināšanas. Celerkungam tagad ir uh, jāsaka noslēguma vārdi. Paldies jums, paldies sekretariātam par to, ka ieradāties un uzstājāties uh, kā organizācija. Tas nav uh, vienkārši šī uh, tikšanās bija nozīmīga un sarežģīta. Celerkungs. Paldies priekšstādājs, kundze. Vācu valodā saka, ka katrs sākums ir grūts. Daudzkārt jau tika runāts par to, ka nebija tik ļoti vienkārši organizēt šo tikšanos un ieaicināt jūs visus, kas pārstāvot no dažād, dažādos reģionus un parlamentus un ielūgt jūs šeit kontrola, budžeta kontrola komitejas um, sēdē. Bet visi atzīst to, ka sadarbība ir nepieciešama. Man žēl, ka budžeta kontrolas komitejas deputāti bija zālē, varbūt netik daudz skaitlīgi, kā man to būtu gribējies, taču. Žēl, ka tie kolēģi, kas strādā komitejās ar tiem tematiem, par kuriem diskutējām, proti reģionālā komiteja, arī tur es strādāju, un arī lauksaimniecības komiteja, kas aizvien prasa, lai mēs sadarbotos ar nacionālajām uh, iestādēm, nacionālajiem pārstāvjiem, ka viņi nu, nav ieradušies mūsu sēdē. Bet nu, noteikti varam to uzlabot, eh, jo eh, mēs kopā varam strādāt pie lielākas spiediena izdarīšanas, proti eh, efektīvas līdzekļu izmantošanas un līdzekļu izmantošanas tajos ietvaros, kādi mums ir mūsu termiņos un ka mēs varam šo spiedienu vēl paaugstināt. Un vēl Tika skaidri runāts par to, ka ļoti labprāt pieņem palīdzību tajos reģionos, kur ir īpaši atbildīgi un tie tiek izmantot tik, ja arī citi uh, instrumenti nav mūsu rīcībā, bet tas nav pats par sevi saprotams. Tās nav tādas tā kā Ziemassvētku dāvanas, kuras atrodas zem Ziemassvētku eglītes. Uh, Tie ir jāsagatavo, jāapstrādā un arī veiksmīgi jādarbojas kopējā interesē, lai in reģioni varētu virzīties uz priekšu un vienlaikus arī sasniegtu Eiropas mērķus. Šajā jomā tika daudz kārt pieminēts, ka Eiropas budžeta līdzekļi ir ierobežoti Tāpat arī Brexit jautājums tika pieminēts. Ja tas tiešām tā būs, ka viena no lielajām devēja valstīm izstājas, tad būs arī jautājums par budžeta apjomu. Tas arī atkal tiks diskutēts, arī līdzekļu izmantojums, arī par pastāvīgo uzraudzību vai tie mērķi, ko esam kopā nosprauduši atbilstiem instrumentiem, kāda ir mūsu rīcībā. Un tas nozīmīgākais ir Vai Eiropas budžets arī ir atbilstoši visam? Nu, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts šo jautājumu risināšanā. Es domāju, ka sākums solis ir spērts. Ļoti jauki, ka tik daudzi kolēģi ir varējuši ierasties Briselē. Un gribu cerēt, ka dialogs, ko sākām šodien, šodien varēsim arī nākotnē turpināt. Paldies! Thank you very much. The meeting is closed. Paldies, sanāksme noslēgusies, lūdzu, uz kokteili otrajā stāvā. Paldies!